Good morning, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labrīt. Esiet visi sveicināti. Gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt mūsu pirmajā sanāksmē jaunajā gadā. Redzu, ka daudz no jums ir atnākuši. Deputāti, sirsnīgi sveicu jūs visus šajā jaunajā gadā. Vēlu jums un jūsu ģimenēm, bet arī visiem viesiem, kas šeit ir klāt, un arī viņu ģimenēm visu labāko lai jūs eh, labi justos, lai būtu laba veselība, labi panākumi. Un mums šeit komitejā es vēlu, lai mēs eh, varētu turpināt savu labo sadarbību, lai mums būtu auglīgas debates ar eh, atšķirīgiem viedokļiem, bet labas debates un lai mēs varētu sasniegt labus panākumus. Nākamajās nedēļās un mēnešos mūsu priekšā daudz darba nevis mazā, bet vēl vairāk nekā pagājušajā gadā. Un mēs, eh, mums būs arī tāds liels eh, laika spiediens, lai mēs visu paspētu laikā. Es ceru, ka mēs atradīsim pietiekam daudz laika, lai tiešām eh, ļoti labi konsultētos par to, kas mums ir saturiski svarīgs. Tad visiem jums labu jauno gadu. Es īpaši priecājos par to, ka mūsu sekretariāta priekšnieks atkal ir klāt un gandrīz vai jau vesels, nu negluži, bet eh, no viņa ievainojuma vēl drusku tā kaut kas ir redzams, bet viņš jau ir labā ceļā uz pilnīgu izvesļošanos. Arī jums vēlu labu izvesļošanos, dāmas un kungi, mēs sāksim darbu. Trīs un četri punktus mēs apmainīšu vietām. Es īsti nezinu, kāpēc īstenībā, bet eh, laikam tā bija vajadzīgs. un De Angelis kungu pārstāv, pārstāvēs Periljo, un, bet tā nav nekāda problēma, jo viņš arī ļoti labi tiks ar visu galā. Tad es varu pārēt pāri otrajam punktam, līdz ar to tas ir arī izrunāts. Tad trešais punkts. Vienotās tirgus Kā jau es teicu, vienalgas tirgus uzņēmuma izaugsmē, De Angelis kungs nevarēs ierasties, Priejo kungs ir klāt, viņš sāks uh, un sniegs ievadu. Tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlu mums uh, visiem jaunu, labu jauno gadu. Es aizstāvu kolēģi De Angelis, viņam ir citi pienākumi, un viņš šodien nevar piedalīties tādēļ šajā sanāksmē viņš lūdza sevi pārstāvēt šeit un uh, prezentēt savu ziņojumu. Šeit ir runa par to, kā radīt konkurences spējīgu iekšējo tirgu. Tas bija tāds centrālais punkts uh, Eiropas uh, izaugsmē. Tas būs arī tāds augsts mērķis nākamajos gados Eiropas integrācijas procesā. Mums ir um, iekšējais tirgus, un mēs vienmēr to esam piemēroši, pielāgojuši pasaules tirgumu. Tas ir mainījies. Šeit ir dažādi uh, uz, uzņēmē darbības sektori, šeit runa par darba devējiem, darba ņēmējiem un uh, arī par citiem patēriņa struktūrām. Ir jauni izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā. Mums ir uh, vajadzīgs vairāk uh, nepieciešams darīt, lai mēs varētu starptautiskā konkurencijā pastāvēt. Ir runa par uzņēmumiem, kas eh, kā, kādā veidā iesta, iesaistīt arī uh, vidējos uzņēmumus. Man tie ziņojumi šeit runā ļoti skaidru valodu. Tur būs, uh, tur runa par uh, tādiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai radītu šādu konkurētspējīgu tirgu. Un kā panākt to, lai Eiropas uzņēmējiem būtu vienādi priekšnosacījumi? Ir jānovērš šķēršļi, kas aizkavē uh, ražošanas izaugsme un uh, ir uh, jāstiprina un jārada caurskatāmā konkurence. Ir nepieciešama arī standartizācija, kopīgas normas, ir uh, jāpalielina patēriņš, ir un šeit arī uh, pakalpojuma direktīvu. Ir arī nepieciešama arī, lai būtu vienkāršāk strādāt uzņēmumā, nebūtu administratīvais sloks. Protams, ka tas e, nedrīkst e, radīt situāciju, ka netiek ņemtas vērā jaunās enerģijas politikas, ir jābūt vidē draudzīgai politika, tas e, dos Eiropai iespēju rīkoties pastāvīgāk, būs enerģija no dažādiem avotiem, un šeit ir runa arī par to, kā iesaistīt atjaunojamās enerģijas. Viens no centrālajiem punktiem. Uh, izaugsmē, iekšējiem tirgumu, parādās inovāciju jautājumā. Tas ir noteikts priekšnosacījums. Ja paraugāmies uz to, kā sasniegt stratēģijas 2020 mērķus, tas īsti kā tāds trumpis Eiropai. Un kolēģis arī norāda savā ziņojumā, ka šeit ir nepieciešama labāka koordinācija, harmonizācija, izmantojot šos instrumentus piemēram, redzes spektru Eiropā. Un es gribētu pilnībā atbalstīt kolēģi ziņojumu. Paldies, sirsnieks! Vai ir eh, tagad kāds, kas vēlas izteikties no kolēģi puses, kuriem varbūt vēl būtu kādi papildus jautājumi? Vai ir pietiekami ar to, ar šo ievadu, kā tāds ievads eh, šodien sniegtais debatē? Nu labi. Nav ēnu referents tagad klāt, tas varētu būt tādēļ, ka mēs esam apmainījuši darba kārtības punktus vietām, bet tas varētu būt arī tādēļ, ka uh, varbūt, ka viņš vispār nav klāt, bet tas varbūt arī tāpēc, ka mēs sākam laikā strādāt un ne visi atnāk laikā uz uh, sanāksmi, bet uh, mums pie tā būs jāpierod, tāpēc nepaspēsim tikt ar visu galā. Bet tā ir problēma tiem, kuri nav klāt darba kārtības punkts tagad ir viss pabeigts, un mēs par to vairs nerunāsim. Tā ir pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un, kolēģi, kolēģiem tad kaut kāda cita vēlāk izdevība būs uh, jāizmanto, lai izteiktos, ja viņi to vēlēsies. Tagad mēs varam pārēt pie nākamo. Tagad, tagad ir ceturtais punkts. Enerģijas infrastruktūras prioritātes. Mēs 2020. gadam tas ir tāds samērā svarīgs punkts. Kolēģis Sosa Vāgners ir uh, referents par šo jautājumu. Uh, Un ja viņš būs noslēdzis šo apsveikšanas ceremoniju, tad uh, es viņam došu vārdu, lai viņš mums varētu pastāstīt, cik tālu viņš ir ticis ar savu pārdomu. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji, arī es gribētu tieši tāpat kā itālijas kolēģis, kurš tikko uzstājās, izmantot iespēju, lai novēlētu visiem deputātiem Rūpniecības komitejā laimīgu jauno gadu. Iedomājieties, ka Šī ir iespēja ļoti piemērotā un pat aizraujošā, ņemt vērā to faktu, ka mēs runājam šobrīd par prioritātēm Eiropas eh, integrētam enerģētikas tīklam. Jo jūs jau zināsiet, ka mēs eh, atceramies 60. gadu dienu kopš tika dibināta. E Eh, tērodu nogļu kopiena, citiem vārdiem sakot, organizācija, kas ir mūsu šūpulis, kur mēs esam eh, dzīvoši. Un mēs pieminam 60. gadu dienu šodien, un atcerieties arī to, ka Monē, kurš vadīja šo organizāciju, ļoti uzsvēra to, cik šie jautājumi ir svarīgi, cik tie būs svarīgi nākotnē Eiropas enerģētikai. Un šī situācija šobrīd mums dod iespēju, situācija, kurā mēs esam šobrīd, eh, ņemot vērā komisijas paziņojumu, sākt skatīt enerģētikas raksturu perspektīvu, kas vairs nav nekādā veidā kopīgs ar to sākotni pirms 60 gadiem. Projekts, kas ir ļoti ambiciozs un ļoti būtisks. Es vēlētos atsīt, ka tas, kas ir mūsu rokās ar šo paziņojumu, ir stiprināt Eiropas mugurkaulu, ne vairāk, ne mazāk, bet tieši mugurkaulu. Un tā kā tas ir Eiropas mugurkauls, tad jāsaka, ka mums. Ne, mēs šajās debatēs eh, nevarēsim nonākt līdz galam, ja mēs neņemsim vērā tās iniciatīvas, kādas ir bijušas Eiropā kopš jau ilga laika, tāpēc mēs nedrīkstam šo tematu skatīt kā vēdekļa veida koncepciju, kas dot iespēju e, nokļūt paradīzē. Ne, mums ir jāorganizē pasauli no sākuma jo mūsu mugursomā jau ir daudzi ieguvumi Eh, ko ir veikuši, veikuši mūsu priekšgājēji Eiropas pārvaldībā. Ir bijušas zaļās grāmatas, ir bijušas baltās grāmatas, ir bijuši reglamenti, regulas, direktīvas un it īpaši ir bijusi formulēšana, pamat principiem ir izskanējuši formulējumi Eiropas enerģētiskajā domā. Šie principi ir nacionālo tirgu integrācija cits starpā piegāžu drošība, enerģijas taupīšana, noturīgums, alternatīvās degvielas izmantošana, cīņa pret klimatu pārmaiņām, šie slavenie 3,20, kurus uzsāka komisija, samazināt par 20% siltumnīcu gāzu, eh, iz, eh, izplūdes, eh, atjaunīgās enerģijas uzlabot par 20% un Eh, mūsu mandāts, kas ir nevairāk nevazāk, eh, kā tas, kas ir norādīts Lisabonas līgumā, tur ir vesela sadaļa veltītā mm, eh, enerģijas jautājumiem, kas uzliek mums par pienākumu sasniegt tos mērķus, izveidot tos mērķus, kas ir enerģijas politikas pamatā Eiropā. Ir papildus tam jāizdara secinājumi no trešās enerģijas tirgus paketes direktīvām, reglamentiem, regulām, kas ir pieņemtas 2009. gadā. Tāpēc es gribētu ar visu to pasvītrot, to, ka mēs šeit nesaskaramies ar pilnīgi jaunu tēmatu. Mums jau ir tradīcijas, ievērojamas. Ja skatīt un turpināt šīs enerģētikas problēmas, it īpaši tagad šobrīd, kad tiek konkretizēts tas, kas ir mūsu rokā, Un šeit jau konkretizējas infrastruktūra, tīkli, enerģijā visā Eiropā, un tas nozīmē virzību uz priekšu, konsolidējot Eiropas enerģētikas politiku, tāpēc, ka mūsu mērķis galu galā ir no Eiropas parlamenta ir jātiek iegūt eh, panākam tam, lai Eiropa runātu vienotā balsī par Eiropas projektiem. Un, lai to visu varētu panākt, ir nepieciešams, jūs to ļoti labi zināt, spēcīgi politiski kompromisi, tāpat arī nozīmīgas investīcijas, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šajā jomā ir ļoti lielas spriedzes eh, starp dalībvalstīm, dažādas nacionālās intereses, kas saskarās pārāk daudz tirgus fragmentācijas, uh, labi zināmi šķēršļi mums visiem un kurus var pārvarēt tikai rīkojoties apņēmīgi un ar enerģētikas politiku. Tas eh, kas mums ir jānosprauž kā tuvākie mērķi šobrīd, tad, kad mēs analizējam šos jautājumus, es gribētu Eh, to rezumēt sekojošā veidā. Pirmkārt, ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai varētu uzskaitīt nepieciešamās infrastruktūras, lai varētu īstenot Eiropas enerģētisko politiku. Pirmkārt, uzskaitīt infrastruktūras tātad. Otrkārt, jānosaka eh, kritēriji šeit no parlamenta raugoties mūsu izpratī, lai varētu definēt tos projektus, uh, kas varētu panākt vai veicināt Eiropas interesētības projektus. Un, lai nofiksētu šos kriterijus, ir jāņem vērā ļoti daudz un dažādi aspekti. Un eh, par to arī mēs mēģināsim runāt šeit tuvāko mēnešu eh, laikā energoinfrastruktūra deficīts, reģiona attīstība un tā tālāk. Eh, par to visu mums ir jāvienojas. Treškārt, ir nepieciešams garantēt šo projektu īstenošanu saprātīgos eh, termiņos, eh, lemjot par formulām un lai varētu atrisināt ļoti konfliktējošo autorizāciju un licencēšanas jautājumu dalību valstīs. Protams, komisijas paziņojumā tiek piešķirta liela nozīme šim jautājumam, un mēs ļoti labi zinām, arī lasot presi, zinām, ka tas ir centrālais temats daudzās Eiropas valstīs. Termiņi, lai varētu īstenot šīs lielās eh, infrastruktūras, tie tiek aizvien attālināti, dažkārt eh, uz desmit gadiem, tāpēc, ka pastāv dažādas procedūras juridiski, publiskas, sabiedriskas, eh, autorizācijas, atļaujas, licences un tā tālāk, kas atkar, ir atkarīgi no dažādām lēmējiestādēm, nacionālām, reģionālām, vietējām, municipālām, uh, lēmēju iestādēm, un tas viss nostājas pret to, ko pieprasa e, iedzīvotāji un dažkārt e, neizbēgam paralizē projektus. Ir jāmeklē formulējumi, kā mēs varam no šīm problēmām izkļūt. Tas nebūtu nebūs viegli, tāpēc, ka šeit mēs saskaramies ar problēmām, kuras izriet no 27 dalību valstu likumdošanas Eiropas Savienībā un ne tikai no likumdošanas, uh, bet arī nu, likumdošanas tajās valstīs, kur ir reģionāla vai federāla struktūra, kā Vācija, Itālija, tāpat Spānija, e, kur kompetences tiek piešķirtas reģioniem šajā sakarā. Bet, kā jau es sacīju, šis ir ļoti būtisks punkts, ar kur mums, pie kur mums ir jāstrādā. Un turpinot iesākto, mēs saskaramies ar aizvien vairāk problēmām. Pirmkārt, darba kārtība par koridoriem visas Eiropas garumā plašumā. Šie koridori ir jādefinē komisijas paziņojumā. Eh, tiek mm, piedāvāts, kādi šie koridori varētu būt. Mums ir E, jāapspriež, vai tie mums šķiet labi, vai pareizi, vai, vai slikti un nepareizi, un kādi būtu novērojumi, ar kuriem mēs nāktu klajā komisijas priekšlikumu sakarā. Priekšlikumu, kas būtu balstīti un labi pamatoti ar tehniskiem kritērijiem, labi izvērtēti no kompetentu e, zinošu personu puses, bet arī e, mēs varam ieviest savus kritērijus, apzinoties to, ka noteicošais un izšķirīgais ir panākt šo koridoru definīciju, jo bez tādas mēs nevaram definēt pašu enerģijas infrastruktūru politikas definējumu. Šajā sakarā ir jāizmanto un jāanalizē un jādomā par tiem instrumentiem, ko mums piedāvā komisija, lai varētu turpināt šīs problēmas risināt. Pirmkārt, kas attiecas uz autorizācijām, licencēm, atļaujām, kas ir būtisks jautājums. Otrkārt, reģionālie grupējumi, kurus komisija piedāvā, kas, manuprāt, ir adekvāts formulējums, kas jāņem vērā daudzās dalību valstīs, kurās ir arī apzinoties tā, būtiskās geogrāfiskās atšķirības, skatēju valstis atrodas tur, kur tās atrodas, un ir jāapzinās, piemēram, kādas ir katra konkrētā situācija, piemēram, Baltijas jūras reģions, un e, katram reģionam atsevišķi. Un viena no pēdējām sadaļām ir jautājums par finansējumu visiem šiem projektiem. Šajā punktā finansējums e, kurā, kur tiek aicināti visi privāti uzņēmumi, kas darbojas sektorā, mēs tos visus varam iekļaut, bet kur var būt arī valsts finansējuma avoti. Un pēc tam mēs mēģināsim šos jautājumus analizēt tuvāko mēnešu laikā. Es domāju, ka Šie ir lielie būtiskie temati, kurus mums ir jāmēģina skatīt šeit, un es domāju, ka to sakarā mums būs samērā daudz darba, taču gribot, grib pasvietrot vēl vienu, manuprāt, būtisku lietu. Mēs Eiropa esam enerģētiski trausls, vājš kontinents. Tieši šīs enerģijas trausluma un vājuma dēļ Mums ir jāmeklē nepieciešamie spēki, lai varētu veidot enerģētiski spēcīgu uh, Eiropu. Kas ir cienīgi sekotāji šajā gadā? Uh, lieliem notikumiem, kas bija tērauda ogļu kopienas izveidošana. Un es uh, ņemot vērā to, ka ir jau iecelti ēnu referenti politiskajās grupās, mēs varētu tikties ar viņiem nākamajā nedēļā vai pēc tam un turpināt, uzsākt un turpināt šo dialogu, kurām es uh, būšu koordinētājs priekšlikumiem, kas man tiek formulēti no uh, dažādajām politiskām grupām un pārdomām, kas rodas šajās politiskajās grupās šī temata sakarā. Bet papildus referenta darbam Mēs sadarbosimies, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu. Es gribētu vērsties pie pārējiem eh, komitejas deputātiem un sacīt, ka esmu ikviena un visu rīcībā, taiskaitā un referentu rīcībā, lai jūs darītu man zināmas savas bāžas taiskaitā nacionālajās valstīs, kas ir pilnīgi saprotams un loģiskas, un pārdomas par to, kādi varētu būt formulējumi un iespējas risināt problēmas. Tāpēc atkārtoju, ka esmu pilnīgi jūs rīcībā gan savā birojā, pa telefonu, pa elektronisko pastu un ar lielu prieku eh, ar jums sazināšos. Šis ir būtisks jautājums mūsu itre komitejā Eh, un mūsu uzdevums eh, šajā sakarā ir veidot Eiropas eh, mugurkaulu, meklēt risinājumus, tāpat arī ar komisiju. Es drīzumā tikšos, lai mēģinātu formulēt atsevišķus novērojumus šī darba sakarā, kā jūs sacījāt, tas ir, tas ir pietiekami pamatīgs, bet tomēr ir nepieciešams atsevišķos aspekt, aspektos konkretizēt detaļas. Paldies, priekšsēdētājs! Sirnieks paldies. Eh, pirmais vārds kolēģiem Kariņam. Thank you very much, uh, chairman. Uh, paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Es kā es vērtēju situāciju, varētu izmantot vienkārši ilustrāciju. Iedomājieties mežu un vienā pusē atrodas pilsēta, Un mežā vidū atrodas ražotne, kur ražo mālu podus. Un, ja jums nav pilsētas, tad cilvēks, kas nodarbojas ar šo keramikas ražošanu, viņam nevar, nav kur pārdot savu ražojumu. Un arvien vairāk naudas investējot atjaunīgajās enerģijās, mēs redzēsim, ka notiks pārprodukcija, bet nevarēsim trūkstošās infrastruktūras dēļ šos energoresursus palaist tirgū. Es nezinu, vai mūsu energotirgi ir tādi jutīgi vai, vai vārīgi, bet katrā ziņā infrastruktūra nav pilnīga. Un es gribētu atgādināt, ka iepriekšējos gados mēs strādājām ar trim dokumentiem, ar trim likumiem, Viens bija par gāzes apgādi, Vidala, kvad, Vidala kvadras um, ziņojums. Un, and, and... un ja mums nebūs infrastruktūras, tad tas, ko mēs runājam par enerģijas stratēģijām, pat par gāzes piegādes, gāzes piegādes drošību, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un, uh, Tas, ko es sagaidu no komisijas, ir nāk, nākamais loģiskais solis, un mums ir tas eh, jāapspriež un jāatbalsta. Mēs gribam eh, bieži teikt, eh, pabeidzam, taču Mums ir jāstrādā, lai mēs šo infrastruktūru varētu pabeigt. Mēs apzināmies, ka infrastruktūrā viena no lielajām grūtībām ir tā, ka ļoti daudzie potenciāli starp savienojumi nav izbūvēti, jo tie nav ekonomiski izdevīgi. Vismaz no investora viedokļa. Gāzes starp savienojumos bija iespēja savienot Poliju un Lietuvu ar cauruļvadu. Neviena privātā kompānija nepieteicās veidot šo projektu, jo tas nelikās ekonomiski paveicams. Šodien mēs runāsim par uh, uh, vēja ģeneratoru izbūvēšanu jūrās, uh, Ziemeļjūrā. Tas ir vēl viens no piemēriem Un tāpat arī citas problēmas, ar kurām mēs saskaramies, kas ekonomiski ir visai sarežģīti risinājums. Un komisijas mērķis ir eh, piedāvāt Eiropas finansējumu šajos projektos, kas būtu nepieciešama, lai varētu pabeigt starp savienotājus, ko nevarēs īstenot tāpat. Tāpat arī komisijas paziņojumi ir uzsvērts tas, cik svarīgi ir sadarbība starp dalību valstīm. Tas šķiet uh, Eh, pilnīgi acīm redzami samazināt izmaksas, taču es gribētu paust savu spēcīgo atbalstu šim priekšlikumam, ko ir sagatavojis komisija. Izklausās, ka arī referenta piedāvātais virziens ir tāds, ko es varētu atbalstīt un labi sadarboties ar referentu. Es gribētu pirmkārt pasvītrot to, ka bez šī nākamā soļa likumdošana, pie kuras mēs esam strādājuši pie, eh, pagājušajā gadā, varētu izvērsties ļoti, eh, ļoti skanīga, bet tukša. Danke, Paldies, Ferēra Madorels, lūdzu. Muchas gracias. Paldies, priekšsādātāji. Arī es vispirms gribētu Eh, pievienoties kolēģim Sosa Vagneram, kurš ir referents, un gribu izmantot iespēju novēlēt visiem laimīgu jaunogadu. Tāpat arī es vēlos apsveikt referentu, pateikties par skaidrojumu, kuru vairumā atbalstu un šajā pirmajā viedokļu apmaiņā kā ēnu referentu no savas grupas es gribētu tikai sniegt eh, īsas pārdomas šī svarīgā jautājuma sakarā. Eh, nemaz nemeklējot pārāk tālu vēsturiski kā jau to darīja referents, arī es gribētu atgādināt to, ka pēdējos četru gadu laikā mēs esam Eh, panākoši ievērojams likumdošanas pūliņus, lai varētu padziļināt enerģijas iekšējo tirgu un lai varētu piešķirt potenciālu eh, atjaunīgo enerģiju izmantošanai. Bet pilnīgi noteikti, kā jau tas tika sacīts iepriekš, mūsu pūliņi būs pilnīgi bezjēdzīgi, ja mēs nepievērsīsim nepieciešamu uzmanību infrastruktūra attīstībai, lai varētu to saskaņot ar tirgu. Un tikai ar iekšēji saistītu tīkla izveidošanu, mēs varam novērst atsevišķu Eiropas reģionu iz izolāciju un mēs varam nodrošināt mūsu enerģijas politikas trīs pilārus - konkurētspēju, noturīgumu, ilglaicību un drošā piegāžu drošību. Un šajā sakarā Pilnīgi visiem būs skaidrs, ka viens no visvājākajiem punktiem mūsu eh, transeiropas tīklā ir pārobežu starpsavienojumi. Tāpēc. Un eh, tā kā 2010. gadā paveiktais atstāja vēl ļoti daudz ko vēlēties, es gribētu pilnīgi skaidri paust Eiro, Eiropas eh, Savienības uh, Eh, apņemšanos panākt 10% kapacitātes starp savienojumos, par ko tika lēmts Barcelonā. Un es domāju, ka šim mērķim ir jāpiešķir tāda pati virtība kā mērķiem 20-20-20 par izmešu samazinājumu, par atjaunīgām enerģi enerģijām, par efektivitātes uzlabošanu. Infrastruktūra attīstība, kas ir visas Eiropas interesēs, nevar būt atkarīga tikai no uh, dalību valstu grības, un to nedrīkst balstīt tikai uz komerciāliem kritērijiem, tāpēc, ka, kā jau tika ziņots, e, labi starp savienotas Eiropas eh, labumi ir cieši saistīti ar vēlākām komerciālām interesēm, un mēs tā, pilnīgi piekrītam eh, šeit eh, Eiropas komisijai un referentam, ka ir nepieciešams a, a, mazināt un atvieglot dažādas autorizācijas un licencēšanas procesus lai nebūtu uz kādu projektu jāgaida vairāk nekā desmit gadus. Tāpat arī mēs atbalstām vienotā apkalpošanas, jeb vienas pieturas aģentūras izveidošanu, lai varētu eh, saņemt galalēmu par projektiem. Tomēr mums vēl svarīgāk liekas ierobežotā laikā īstenot projektus un veidot mehānismu, kas dod iespēju Eiropas Savienībai iejaukties uh, bezdarbības gadījumā no nacionālo instanču puses. Un šajā sakarā mums ir jāuzdod eh, enerģijas regulātoru aģentūrai īstenot to misiju, kas viņiem piekrīt. No otras puses, un apzinoties, ka finansējumi jaunajās struktūrās tiek balstīti uz tirgus principiem, kā jau to izskaidroja eh, referents, ir nepieciešams izmantot eh, budžeta resursus, uh, Eiropas Savienībā, lai varētu izmantot tos resursus, tās iespējas, e, kurās e, mūsu rīcībā ir. Un pēdējās pārdomas e, attiecībā par atjaunīgo enerģiju integrēšanu, ko jau skaitīja uh, iepriekšējais runātā, iepriekšēji runātāji. Atjaunīgās enerģijas tik tālu, cik tās mēs esam apņemšies izmantot, nozīmē adekvāti e, pielāgot Eiropas e, enerģijas tīklus un piemērot inteliģentas sistēmas vietējā līmenī. E, atjaunīgās enerģijas e, ražojošās iekārtas, to pieslēgšanu izplatīšanas tīklam varētu tikt izmantot e, inteliģentos skaitītājus un tīklus, un tāpēc ir nepieciešams īpaši strādāt divās virzonos - iekārtu standartizācija un datu aizsardzība. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka dažādu viegli ievainojamu struktūru izmantošana apdraud šādas iespējas. Un tāpēc mēs gaidām no. Mēs gribam norādīt komisijai, Eh, to, cik būtiski veidot supertīklus, lai varētu eh, izmantot atjaunīgās enerģijas Eiropas līmenī un domāt par dažādiem makroprojektiem, kā piemēram eh, vēja enerģijas savienojums ar Ziemeļjūrā vai savienojums Iberijas pussala Francija Eiropa. Un lielos vilcienos priekšsādātāji tās būtu manas un manas grupas pārdomas šī dosie sakarā. Un katrā ziņā es esmu referenta rīcībā un eh, esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Paldies! Paldies! Žado kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Eh, jau Eh, kolēģis Sosa Vagners ļoti daudz sacīja no tā, ko es gribēju pateikt par šo dosie svarīgumu un par nepieciešamo eh, konsekvenci šajā darbā un koherenci ar mm, mm, pārējiem mūsu eh, darbiem enerģijas jomā, energoefektivitātes jomā par par perspektīvām uz 2020. un 50. gadu un enerģijas scenārijiem, jo uh, atzīmējot eh, tērauda ogļu kopienas 60. gada dienu un apzinoties to, ka šodien mūsu enerģijas situācija un ambīcijas nav tādas pašas kā pirms 60 gadiem. Tas, ko mēs esam izlēmuši Eiropas Savienībā eh, infrastruktūrās pirms aptuveni 60 gadiem, ir ļoti nozīmīgi, un mēs tagad iesaistāmies eh, Eiropas enerģijas nākotnē ar šī dosie palīdzību. Lūk, pirmais, ko es vēlētos mm, rekomendēt, ir tas, kā garantēt šī darba koherenci ar to, ko jau mēs esam nobalsojuši un apsprieduši mūsu parlamentā. Ņemsim jautājumu par enerģijas un e, energoefektivitātes jautājumiem. Mūsu kolēģi Bensēna vadībā Eiropas parlaments nobalsoja par saistošu mērķi 20% energoefektivitātes līdz 2020. gadam. Un mēs Eiropas komisijas darbā saskaramies ar enerģijas scenāriju, kas neņem vērā ne saistošo raksturu šim mērķim, bet kas neticamā veidā norāda to, ka šis mērķis netiks sasniegts 2020. gadā. Scenārijs, uz kur balstās Eiropas komisija mums prezentējot savu infrastruktūru paketi, ir scenārijs, kurš atzīst to, ka mēs nesasniegsim savu 20% mērķi energoefektivitātei līdz 2020. gadam. Lūk, jau šeit, manuprāt, rodas pamat problēma mūsu kopīgajam darbam. Un es no savas puses gribētu ieteikt referentam, varbūt ar politisko departamentu komisijā mūsu, un mūsu komitejā parlamentā skatīt to, cik lielā mērā būtu iespējams veikt nopietnu analīzi modelim, kurš ir kalpojis par pamatu komisijas paziņojumam. Parlaments par to nobalstoja ekonomikas sēmļas jautājumi, tas tomēr ir būtiski, 20% ietaupījumi. Tas atbilst 15 Nabuko projektiem, tad, kad mēs runājam par infrastruktūrām, tas tomēr ir e, samērā būtisks jautājums. Tāpat gan komisijas paziņojums e, ņem vērā līdz 20. gadam mūsu mērķis atjaunīgo enerģijas ziņā. Savukārt, Mēs redzam, pēc 20. gada krietni samazinās investīciju līmenis atjaunīgais enerģijas, un, manuprāt, mums būtu jāparedz eh, etaps 2020. gads, kā etaps ceļā uz 50. gadu, un lai būtu konsekvence starp mūsu ambīcijām līdz 2050. gadam, ar kuru es ceru vairākums vai pat iespējams pilnīgi visa enerģija nāks no atjaunīgiem avotiem, un tāds būtu mūsu ceļš līdz 2020. gadam iepriekšēji runātāji nu, referents neminēja, manuprāt. Bet, manuprāt, šajā sakarā būtu jāveido objektīva diskusija par Eh, karbonu, par oglekļu jautājumiem, par uzkrāšanas un eh, transporta jautājumiem. Mēs esam norādījuši, eh, šo, mēs redzam šodien komisijas dokuments piedāvā nopietnas investīcijas CO2 transporta ziņā. Mums ir dažādi eksperimentāli projekti par uzkrāšanu E, kas e, tika pārtraukti Vācijā, un nesens raksts e, parāda to, ka Kanādā uh, ir vērojams noplūdes oglekļa uzkrāšanas centrā. Tā tad ir problēmas ar šo tehnoloģiju, ar tās izmaksām, un es domāju, ka mēs šobrīd nevaram Eh, apņemties izmantot tehnoloģiju, kas ir sevi tik maz apliecinājusi gan finansiāli, gan drošuma, gan tehnoloģiskā ziņā, runājot par energo scenārijiem līdz 2050. gadam un CO2 mērķiem saistībā ar mūsu apņēmību eh, cīņā pret klimatu pārmaiņām. Tāpat arī referents sacīja, ka būs jāapspriež kritēriji, kuri dos iespēju atlasīt Eiropas intereses projektus. Es domāju, ka komisijas dokumentam ir pārāk daudz elastīguma paredzēts dalību valstīm runājot par infrastruktūru uh, izvēli. Es domāju, ka mums ir jādod uh, eh, direktīvākie kritēriji, ja mēs vēlamies nodrošināt gan konsekvenci Eiropiskai pieejušai ziņā un vēlamies garantēt šīs uh, infrastruktūras konferen, koherenci ar mūsu citām apņēmībām. Tā tad mēs, protams, ar lielu prieku esam gatavi sadarboties ar referentu par šo ļoti būtisko mums visiem tematu. Paldies! Čārlis Čičester. Čārlis Čičesters, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu teikt paldies Sasas Vāgner kungam par viņa prezentāciju un par šo ļoti būtisko jautājumu. Mums ir Eiropas Savienībā daudz laba izdarīts energopolitikas attīstības jomā, veidojot iekšējo tirgu, attīstot atjaunīgos enerģijas veidus un cenšoties sasniegt nospraustos mērķus. Un, bet gandrīz 100% apjomā mēs neesam sasnieguši mērķus, vai mērķus drīzāk mēs uzstādām, bet nevaram tos izpildīt. Centīsimies tomēr būt reālisti, skatoties uz to, ko ir iespējams paveikt. Un otra lieta. Viens no svarīgākajiem eh, šķēršļiem finansējuma piesaistīšanai infrastruktūras projektiem ir Mēs šobrīd at, esam tādos finansiāli, nu, spaidīgos apstākļos. Un dal, dalībvalstīm ir problēmas sabalansēt budžetus un netrūkst arī citu problēmu, nav iespējams izpildīt konverģences kritērijus. Vārds sakot, spiediens ir ļoti liels. Un izvēloties prioritātes starp projektiem, ir jābūt ļoti tādai pārdomātai pieejai. Un daudziem projektiem ir drīzāk tāda, nu, tie tiek piedāvāti komerciālu apsvērumu, tātad peļņas ieguves dēļ bet uh, tie atšķirās no projektiem, kuriem ir lielāka stratēģiska nozīme. Un ne Eiropas Savienības budžetā, ne dalībvalstu budžetos. Nu, mēs nevaram runāt par īpašu līdzekļu pārpalikumu un komentējot kolēģu teikto. Proti, ka 2050. gadā lielākā daļa vai gandrīz visu energo, elektroenerģiju mēs iegūsim no atjaunīgajām enerģijām, es uh, nedomāju, ka tas ir īpaši praktiski, bet tas ilustrē to, ka dalību valstīm ir tikusi piešķirta pārlieku liela elastība pieņemot lēmumus par energoapgādi un par enerģijas veidiem un izdarot nu, tādus secinājumus politiskā līmenī. Mums ir jādomā par to, nu, cik tālu mēs varam iet šajā rīcības brīvībā Eiropas Savienībā. Es gribētu vēl piebilst, kā ASEA referents, tad tā ir um, energoregulātora aģentūras aģentūra ir nozīmīgi koordinēt infrastruktūras uh, projektus tieši tieši padeves sistēmās. Un arī privātajām struktūrām ir daudz uh, darāmā, uzlabojot infrastruktūru. Un es ceru, ka arī privātajiem uzņēmiem izdosies pārvarēt fi finansiālās grūtības. Sistēma operatori regulāri norāda, ka ir lielas problēmas, kas saistās ar licenču, licenču iegūšanu. Šis process ir sarežģīts tieši saistībā ar infrastruktūras projektiem, un Mēs esam dilēmas priekšā, vai dosim uh, iestādēm lielākas pilnvaras piemērot vietējo demokrātiju un neņemt vērā likumdošanu un es, lai pārvarētu šo attieksmi, ko cilvēki izjūt uz vietām, ka tiek īstenot kaut kādu projektu, ko viņi nevēlas. Nu, bieži mēs vērojam arī tādu pasivitāti, kas nav vietā. Ir jāpadomā par to, nu, kā sabalansēt plānošanu projektu plānošanu ar uh, vietējo iedzīvotāju, vietējo pašvaldību, vietējo mazo struktūru interesēm. Un noslēgumā, atgriežoties pie mūsu vismīļākā jautājuma, proti atjaunīgo enerģiju veidi, man šķiet, ka pašreizējā situācijā, pašreizējos ekonomikas apstākļos, es domāju, ka iespējams būs dalība valsts, kam būs jāpārskata savas atbalsta schēmas un subsīdiju schēmas atjaunīgajām enerģijām, ņemot vērā ārkārtīgi lielās prognozējumās izmaksas. Un arī to mums ir jāpatur prātā. Lēna Eka lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu vēlēt laimīgu jauno gadu visiem kolēģiem. Vispirms Komentēšu komisijas tekstu. Jādomā, ka šeit nav domstarpību, ka energo, tīk, energo nozarē Eiropā ir vajadzīgi uzlabojumi un jāveicina ilgtspējība. Un tāpat ir jādomā par um, patērētāju situācijas uzlabošanu un tieši arī mazo uzņēmumu situāciju. Runājot par energo paketi, tad šeit ir izdarīts nu, daudz darba runājot par tirgus funkcijām, kādas iespējas var izmantot tirgū, lai novērstu monopolu veidošanos, kā piesaistīt vairāk partneru, kas darbotos šajā tirgu, ieskaitot mazas firmas, mazus uzņēmumus. Un tāpat Runa ir dokumentā par investīciju veicināšanu un papildus piesaisti, kas ir nepieciešamas atjaunīgajām enerģijām. Es pilnībā atbalstu pieņemtos lēmumus, bet tomēr šajā priekšlikumā uh, mēs redzam arī pretrunas, tātad eh, šī, šeit teiktais neatspoguļo to, par ko mēs vienojāmies pirms vairākiem gadiem saistībā ar ekonomikas atveseļošanās plānu un arī ir pretrunas ar Bensona ziņojumu, par ko mēs runājām pirms pāris mēnešiem. Šis Uh, komisijas priekšlikums kopumā ir raksturojams kā nu, vadība tiek paredzēta no augšas, tad virzienā no augšas uz leju, un kur paliek subsidiaritāte un uh, patērētāja tiesības, citas starpā arī vides apsvērumi. Es domāju, ka mums ir jāuzmanās, lai mēs neizjauktu lēmumu pieņemšanas procesa līdzsvaru mums nelabvēlīgā veidā. Un arī runājot par finansējumu, es negribētu piekrist, ka šobrīd Eiropā energo uzņēmumi ir tie visvieglāk ievainojamie kādi vispār ir. Manuprāt, tie ir lieli un stabili uzņēmumi, kas gūst stabilas lielas peļņas, cita starpā arī um, recesijas laikā. Un pašreizējā dokumentā ir runa arī par to, ka nodokļu maksātājiem vajadzētu iesaistīties šīs jaunās energostratēģijas finansēšanā, sniedzot savu ieguldījumu. Nezinu, vai tas ir pareizais veids. Es uh, šeit lasu par tirgus iespēju, par tirgus funkciju izmantošanu. Uh, Un es gribētu piekrist Čārlzam Čičesteram arī viņa teiktajam par energoregulātoriem un viņu lomu turpmāk. Par to, kā tiek sadalītas izmaksas starp ražotājiem, patērētājiem un mazajiem uzņēmumiem, mums ir jāvērtē šis jautājums arī no konkurētspējas viedokļa. Uh, un es redzu šeit paralēles ar diskusijām, kas mums bija par viesabonēšanu. Arī šajā gadījumā lielāko daļu izmaksu dabūja sekt patērētāji, to, ko viņiem uzkrāva lielie uzņēmumi. Es domāju, ka šāda pieeja ir pretrunā konkurētspējas noteikumiem Es sveicu referentu, darbs ir izdarīts labs un priecājos par turpmākajām diskusijām. Paldies! Liebe kolēģi, liebe kolēģi, jetzt... Godātie kolēģi, visi ēnu referenti ir guvuši iespēju izteikties. Pulksten desmitos mums ir balsošana un ir pieteikušies vēl desmit cilvēki un arī piektais punkts ir jāizskata pirms balsošanas tagad es varu dot vārdu diviem, trim kolēģiem un komisijai, un tad mēs balsosim, un pēc balsošanas būs piektais darba kārtības punkts. Un pārējiem kolēģiem, diemžēl, būs iespēja izteikties nākamajās debatēs. Centieties lūdzu tomēr runāt īsāk, es nevaru katram no jums dot runāšanas laiku 20 minūtes. Koordinatoriem ir jāapspriežas, es arī visur piedalos, bet eh, nav jau arī īsti taisnīgi pret citiem kolēģiem, ka es tagad nedodu viņiem vārdu. Ir bijuši gadījumi, kad jums ir laiks tikai viena, divas minūtes. Lūdzu, Nākamais runātājs, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, es mēģināšu izteikties īsi. Es gribētu pateikties referentam pār šo debašu sākšanu, un, manuprāt, eh, tā dodas pa pareizo ceļu. Es domāju, ziņojums pats par sevi ir iecerēts pareizā virzienā. Pirmais jautājums, kas mums būtu jāuzdod pašiem sevi, ir, vai Eh, mums pašiem būtu jāstrādā pie infrastruktūrām enerģijas tirgu, kāpēc mēs to neatstājam tirgus ziļā? Atbilde ir tāda, ka ja mēs iejaucamies, iesaistāmies vienotais tirgus, varētu labāk darboties Eiropā. Tāpēc, sagatavojot ziņojumu, vislabāk, eh, vispareiz eh, būtiskākais aspekts, kas jāņem vērā, ir tas, kā. Ka Eh, pārvarēt eh, grūtības saistībā ar vienoto tirgu, un es redzu trīs šādas problēmas. Pirmā ir nacionālās intereses pār reģionālajām, tad autorizācijas process un trešā lielais pieprasījums pēc šīm struktūrām. Es domāju, ka, lai šīs problēmas varētu pārvarēt, ir jāņem viss trīs aspekti ņēmā ziņojumā. Pirmais ir reģionālā pieeja un koordinēšana. Lai izveidotu vienoto tirgu, ir svarīgi pārobežu projektiem, lai tie netiktu ietekmēti no nacionālām interesēm. Tāpēc ir nepieciešama starptautiska sadarbība starp enerģijas uzņēmumiem, tād, kād arī tiek lemts par dažādiem pārobežu tarifiem. Ir jau dažādi labi piemēri, kā piemēram Višehradas valsts sadarbība, kad e, pagātnē e, Ungārijas, Rumānijas starp savienojumi ziemeļdienvidu koridorā eh, tika ieviesti. Otrais, otrā problēma ir eh, vienkāršot autorizācijas procesu. Lielākajiem projektiem ir nepieciešams E, tikt vaļā no paralēlām struktūrām, izveidot viens pieturs aģentūru vienotu apkalpošanas lodzēkļu, e, lodziņu. Un treškārt, trešā problēma, kā jau es sacīju, ir pieprasījums pēc infrastruktūra projektu finansējuma. E, Čičester kungs jau daļrunīgi par to runāja. Ap, 200 mil, miljārdiem eiro būs nepieciešama līdz 2020. gadam Indijas projektiem. Un e, tas nozīmē trīs Nabuko investīcijas gadā, pat ja gāze netiek e, nosūtīta caur Nabuko. E, tad mēs tomēr varam šo kalkulācijas metodi jau izmantot saviem priekšstatiem. Tātad šīs ir lielas investīcija prasības, kur ir nepieciešams stabils regulējošs ietvars. Mēs runājam par Eiropas Savienības resursiem, bet tas nozīmē arī privātās investīcijas un jauni finansēšanas instrumenti. Šie ir tie trīs aspekti, kurus es gribētu, uz kuriem es gribētu vērst referentu uzmanību. Un noslēgumā es gribētu uh, vērst eh, referentu uzmanību uz centrālo un austrumu Eiropu, un esam gandarīti, ka tas ir arī iekļaut ziņojumā. Mēs redzējām finanšu krīzes laikā to, eh, ka šis eh, reģions paliek iepakaļ, un tāpēc tā attīstība ir ne tikai tajā dzīvojošo interesēs, bet visas Eiropas Savienības interesēs. Tas nozīmē piekļuvi alternatīviem gāzes resursiem, ziemeļu dienvidu gāzes koridoru izveidošanu un tā tālāk. Tas nozīmē atbrīvoties no izolētiem tirgiem. Paldies! Jorans Islik. Opozorila bi rada. Paldies. Es gribētu norādīt uz to, ka, pa ko runāja kolēģis Žardo, proti, ka mēs šeit, mums ir jāpanāk saskaņotība jāskaņo šis dokuments ar citām lietām. Viņš runāja par to, kas jau ir ticis pieņemts, bet es gribētu norādīt uz vienu diskusiju, kas notiek Eiropas līmenī un uh, turpināsies šajā gadā. Tā ir diskusija par to, ka mūsu CO2 emisijas ir jāsamazina vairāk, par vairāk nekā 20%. Ja mēs šeit vēlamies būt saskaņoti, tad mums tas ir jāņem vērā arī šī dokumenta sakarā, jo ir runa par enerģijas infrastruktūru. Kādēļ? tādēļ, jo komisija ir novērtējusi, ka lielākā daļa sloga attiecas uz tiem sektoriem, kas ir IHS ietveros. Tātad 21% arī šajos sektoros uh, varētu var samazināt uz uh, eh, 34%. Tie tieši sektori, no kuriem gaida visvairāk, tāda liela atšķirība, vai mēs uh, jau tagad panāksim vienošanos un piekritīsim, vai mēs. Uh, varētu ar 1 līdz pat 31% emisijām samazinājumu. Tādēļ mēs gaidām, lai mēs arī par šo dokumentu un šajās debatēs runājam par kādiem papildus projektiem vajadzētu runāt, kas ir būtu jāīsteno Eiropas līmenī. Ja būtu runa par šiem 30%. Tur būs vajadzīga arī uh, pasākuma, ko pieminēja Čičesterkungs šeit var runāt par to, ka emisijas ir jāsamazina, ka mēs vēlamies būt tīrāka sabiedrība, bet ir jādefinē, kas šajā gadījumā ir jādara. Un es vēlētos, eh, lai arī šis dokuments ņemtu vērā to. Bāčītis. Bāčītis. Kolēģis Bāčītis kungs. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, Taip pat. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Šodien jau daudz kas ir ticis pateikts par eh, kopīgo Eiropas tirgu. Mēs esam vienoti Eiropas Savienībā politiskā izpratnē, bet ekonomiskā izpratnē mēs esam savstarpējā konkurencijā, kas ir ļoti spēcīga. Viens no iemesliem tam ir, ka nav vēl nodrošināta enerģijas infrastruktūra pilnībā. Referents situācija ļoti precīzi ir aprakstījis un sniedzis atzinumu par paziņojumu, bet arī vēl būtu svarīgi uzzināt, kādā veidā gāzes jomā notiks darbi. Kāda būs šī gāzu, gāzu, šis darba veids gāzu sektorā, jebkurā gadījumā es piekrītu viedoklim, ka, ja nebūs interese tad mēs neradīsim sasaisti. Un tādēļ mums kaut kādā veidā jārada stimuli, stimulu sistēma, lai mēs arī privāto kapitālu varētu iesaistīt infrastruktūras nodrošināšanā. Mums viss ir jādara, lai privātie investori līdzdarbotos un lai jau pastāvošās infrastruktūras netiktu kaut kādā veidā iznomātas vai nodotas un it kā tiktu izmantots kaut kādā veidā, lai radītu jaunas sasaistes. Visiem ir jāuzņemas vienoti mērķi. Kopumā gribēju teikt, ka šis dokuments ir ļoti labi izstrādāts, bet eh, nākotnē mēs, protams, uh, Eh, izstrādāsim arī vēl citus daudz labus priekšlikumus. Jā, es gribētu dot vēl komisijas pārstāvju pavisam īsu vārdu. Jā, paldies priekšēdētāji. Ar interesi klausījos. Gribētu jums pateikt paldies un eh, vēlēt eh, labu, labu panākumu bagātu jauno gadu. Paldies arī par referenta uh, labo priekšlikumu. Mēs esam gatavi ar viņu arī sadarboties nākotnē. Gribētu norādīt uz trīs punktiem. Pirmais ir jautājums par to, kāda projekta tiks izvēlēta un kādas prioritātes tiks izvēlētas. Es domāju, ka mums uh, ir jāmācās no pagātnes. Mēs esam izdarījuši kļūdu par trans Eiropas tīklos pirms pieciem gadiem. Mēs šeit esam tā kā izlikuši par daudz detaļās. Tas moto, ja mans projekts uh, būs. Uh, apstiprinās, tad atbalstīšu arī tavu projektu. Mums nevajadzētu tāds pašs kļūdas at atkārtot. Trešais Eiropas tīklos ir kādi 500 projekti, bet nav prioritātes. Mums šodien ir jārunā par prioritātēm. Tādēļ komisija šo top-down approach ir pārņēmusi, šo top-down pieeju. Un tā nav nekāda pretruna bottom-up pieejai, MCI vai SOK. Tas ļoti labi eh, papildina viens otru. Uh, projekti, kas ir desmit gadu plānos, transmission sistēma uh, eh, ir arī, tie ir savietojami tām prioritātēm, kas ir, ko noteikusi komisija. Bet uh, tie atļauj tieši tādu pašu fleksibilitāti, kādu mēs vēlamies. Mums no nu, politiskā līmeņa ir jānosaka lielās prioritātes, un tad uzņēmumiem ir jādod iespēja šo prioritāšu ietvaros konkrētus detaļu plānus projektiem izstrādāt. Tad lūdzu neatkārtojiet pagātnes kļūdas. Precīzi definēt ļoti tādā nefleksiblā sistēmā un tādā nosakošā diriģējošā veidā, kādiem ir jābūt detaļām šis projektos. To vajadzētu atstāt uzņēmumu pašrīcībā. Otrais punkts, kur vēlētos pieminēt, ir uh, atļauju procedūra, autorizācija. Tādēļ mēs neapmierāt visu ar ilgumu, kādā tiek saņemtas uh, atļaujas. Atļaujas vajadzētu tādā īsākā laikā uh, komprimēt bet, eh, kā Čiģista kungs teica, ka mēs, mēs nevēlamies ierobežot pilsoņu tiesības, bet šis environment impact assessment, mēs arī tam negribam uzbrukt. Eh, tādēļ mēs arī atbalstām tos, eh, mūs atbalsta kolēģi no DG vide, jo Environment Impact Assessment vienmēr kā tādu grēkāzi viņus uzskata. Tas novada pie tā, ka atļauju izniegšanas procedūra ir pārāk gara. Mēs esam pārliecināti par to, ka visas tiesības var saglabāt, un tomēr var būt tādu ļoti tādu laikā komprimētu, tādu īsu, maksimāli piecu gadu atļauju izsniegšanas procedūru. Mums būtu labāk, ka, lai mēs piec, pēc pieciem gadiem būtu skaidra, eh, ka skaidrs lēmums, un nevis tas būs negatīvi, un nevis, lai tas viss ievilktos uz kādiem 15, 20 gadiem, mēs vēl joprojām nezināsim, kādi projekti uh, var tiks realizēti. Tad nu, nozīmē, vajadzētu saīsināt pātrināt šo atļauju izdošanas procedūru, jāņem vērā pilsoņtiesības, bet jābūt arī drosmei pieņemt skaidrs lēmumus. Es domāju, ka ļoti daudz ir tiem, kas eh, īsteno šo atļaujas eh, izdošanas procedūru, viņiem ir atbildība. Viņiem vajadzētu drusku uh, ja viņi kaut kādā mēģinās un ne, nevēlēsies ne jā, ne nē īsti pateikt, tas būs slikti. Un tādēļ mums rodas šāda aizkavēšanās ļoti ilga. Mums vajadzētu mēģināt procedūras veidot vienkāršas un skaidrs, bet neierobežot pilsēņu tiesības. Trešais punkts, par kuru gribu runāt, protams, ir mūžīgā šī tēma par finansējumu sāpīgā tēma. Ir ļoti skaidri arī komisijai, ka ļoti liela daļa no šīm investīcijām eh, tām ir jābūt privāti finansētam. To jau neviens neapšauba un es domāju, ka arī tur regulātori un uzraudzības iestādes spēlēs ļoti lielu lomu, lai tarifus, kad tiks noteikti tarifi. Pagājušos gados mēs redzējām, ka prioritāte bija uz tā, ko nosauc par esatvetīgu, proti, ka um, tarifi tika nospiesti tādā veidā uz leju, jo uzraudzības iestādes negribēja uzlikt slogu patērētājiem, ka galu galā TSO šie tīklu operatori, tas noved pie tā, ka viņi savus aktīvus samazināja. Viņi vairs neinvestēja, jo viņiem nebija pietiekami daudz uh, eh, pēļņas iespēju savām investīcijām. Nebija rentabilitāte. Šodien mums ir jāparaugās, lai tur mēs atrastu kaut kādu labu līdzekļu, labu variantu, lai mēs varētu pareizos labus stimulus veidot investīcijām. Neierobežojot un, un neuzliekot papildus slogu patērētājs, tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Un uzraudzības iestādes ir tādēļ, tā kā tāds, eh, nu, viņam, protams, ļoti grūts uzdevums, tā kā tāds spagats, kas ir eh, jāuzstājas, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Bet, protams, ka pastāv vēl arī iespējas, eh, ko to visu noplūst, kā, kā izmantot dažādus ceļus. Ir arī redzams arī, ka visi investīcijas nevarēs sasniegt. Arī, uh, mainot tarifus, arī pārobežu investīciju sakarā to visu nevar tā saskaņot. Un kur mums ir tāda laba pieredze, European Recovery programma, tur ir vairāk kā 50 projekti. Uh, Un tur ir arī tāds stimulu uh, finans, uh, finansējums, to mēs, mums izdevās uh, um, pātrināt. Šeit ir iespējams vēl iespējas paliek, kur ar valsts, ar publisko naudu Eiropas Savienībā tiešām var kaut ko darīt, lai projektus vismaz ātrāk virzīt uz priekšu. Ar kādu finansējumu metodēm tas būs iespējams? Mm, par to mums būs jādiskutē. Ir jaunas finansējuma metodas. Uh, E, jauni, e, jaunas obligācijas, jaunas public partnership, piemēram, e, projekti, tiešie maksājumi, kas ir Eiropas recovery programma, piemēram. Tad tam ir labi ietiekami, tas ir labs rezultāts. Tas nav nekāds mēns bāzes, bet mums jādabū tas labs mikslis, tas sajaukums starp finansējiem instrumentiem. Esam gatavi ar jums turpināt sadarbību. Komisija gada uh, gaitā 2011. gadā izdarījis secinājumus. Mēs vēlamies arī jūsu pieredzi, ko jūs iekļāvuši savos ziņojumos. Arī vēlamies konkrēts priekšlikums 2011. gadā strādāsim. Paldies un turpināsim labu sadarbību. Paldies, kolēģis. Vēl par reglamentu. Nē, ir arī vēl citi kolēģi par reglamentu. Hercogs kundze. Thanks, uh, thanks, Paldies, uh, priekšsēdētāji. Atvainojiet, ka lūdzu vārdu. Es domāju, ka šīs ir vienas no svarīgākajām debatēm, un ņemot vērā to, ka 4. februārī padome būs uh, padomē tiks skatīt šis līmenis, premjerministra līmenī, es domāju, ka vajadzētu vispirms dot vārdu ikvienam izteikties par šo tēmātu, otrkārt vēl jo svarīgāk, ja varētu rast veidu, rakstveidāt, nosūtīt komitejas atzinumu uz šo ļoti svarīgo 4. februāra sanāksmi, kura notiks Ungārijā enerģijas ministru samitā. Ko... Kolēģis man iztērājas. Paldies priekšsēdētājs runāšu pavisam īsi. Runātājs saraksts, astoņi runātāji, vai tas saglabāsies? Tad tie runātāji, kas pagājušajā reizē nedabūja vārdu, vai tad viņi varēs nākamreiz izteikties kā pirmie? Jā, ļoti skaidri, mēs iešardot. Oui, Paldies, priekšsēdētāji. Es jau skaidri uzrunāju komisiju par eh, modeli, kas mazliet graujas ziņojumu. Mēs saprotam, ka šeit nav ņemts vērā nekāds regulējošs modelis. No 2010. gada esmu eh, pārsteigts, ka komisija neņem vērā savu eh, neadekvātumu. Vai mēs esam šeit vai parlaments balso? Gut, da wäre ich... Nu labi, tad es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs šo faktu varbūt varētu mums, mums atbildēt rakstiski, jo tas ir tas ļoti centrāls jautājums, kur nevaram vienkārši tā nolikt maliņā. Tas man arī ir jau uzkritis. Jā, tad eh, tie, kas pieteikušies, ir sekretariāts eh, nākamais debatēs to atkal eh, izvilks ārā, un tie kolēģi dabūs pirmie vārdi, ja viņi tiešām būs atnākuši. Nākamais punkts ir balsojuma saraksts. Mēs pārējām pie punkta. Sastais darba kārtības punkts. Lūdzu, jūsu sapratni. Pirmais ir kolēģis Belets par pārtiks produktiem. Gribētu lūgt sākt balsot. Pirmais balsojums. Es tagad domāju, ka laikam viss sistēma strādā. Mēs vienkārši sāksim balsot. Kurš balsos par 21? L lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? Pret? Atturas? Noraidīts. 22. Labi, mēs pārbaudīsim, pārbaudīsim. Pa 21. Pārbaudām. Sākam balsot.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 And do against or what? 26 balsis pār, 23 pret Gebelsu kungs, kas ir ar jūsu karti. Tātad 26 balsis pār, 23 pret, 27. Jā, pieņemts. 22 pār, pret, atturas. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es eh, atvainojos, 22. atkrīt, nav vajadzīgs par to balsot. 23 un 8 kopā vienā blokā. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 20, 25. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 24 38, 43 un 49 kopā, kas par atkrīt. Vienkārši man ievilkās brīvdienas, saka priekšēdētājs. Desmitais numurs, desmitais pants, kas par pret atturas pieņemts. 46 tā tad atkrīt. Tagad 47, kas par? pret, atturas, noraidīts. 11. par ar mutisko grozījumu pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. atkrīt, nē, 13. kas par, pret 13 un 14 kopā. Un otrais kompromiss un 19 un 66 par visu kopā. Lūdzu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad atkal no. Tagad nāk 16, 17, 18. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tad šis tas atkal atkrīt, 38, atvainojos, 58, kas par, pret, atturas pieņemts, 61 par, pret, atturas pieņemts, trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 67 par, pret, atturas noraidīts, ceturtais kompromiss par, 67 pārbaudām elektroniski sākam balsot par 67. Beidzam balsot. Noraidīts 31 balsi. Ceturtais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Tad nākamais piektais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 26 par, pret, atturas pieņemts. 20, nē, mutiskais grozījums par piekto apsvērumu, kas par, pret, atturas pieņemts, 27 par, pret, atturas pieņemts, 28 par, 28 atkrīt, tagad nāk 29. Pareizi, tātad par 29. Kas par? Pret, noraidīts, pirmais par, pret, atturas pieņemts. Trešais, trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. 33 par, pret, atturas pieņemts. Otrais, piektais un mutiskais grozījums par 10a. Tātad otrais un C un 10A mutiskais grozījums. Er Tātad pieci atkrīt. Oh, to, to on... Jābalso ir tikai par 10A mutisko grozījumu, kas par, pret, pieņemts.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 pret, atturas noraidīts. Devītais par devīto, pareizi, par devīto, lūdzu, kas par, pret, atturas pieņemts. Un Elektroniskais balsojums, galīgais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. 49 balsis, no tām 45 pār 4 pret. Sveicam referentu. Gebelsa kungs. Nākamais pēdējais balsojums vēlreiz Ceturtais balsojums par likumdošanas priekšlikumu. Sākam balsot. Close? No. Uh, okay. Close? And adopt. Pieņemts ar tādu pašu balsu vairākumu. Uh, sveicu referentu. Un nākamais balsojums. Angelika Nīblere. Sākam ar pirmo kompromisu, kas par, pret, pieņemts. Trešais numurs par, kā papildinājums. Butikofera kungs lūdzu, priekšēdētāji. Te ir divi pārpratumi. Netiek piedāvāts tas kā papildinājums, bet gan kā grozījums. Un otrs iemesls ir šāds. IUGCC ekspertu grupa neat, nenodarbojas ar kodolu drošību, kā ir tekstā, tāpēc ir grozījums. Bet ja to nevar pieņemt kā grozījumu, tad kolēģiem jābalso pret to. Tātad grozījums tas nav. Nībleres kundze lūdzu, paldies. Es to varu mierīgi uztvert kā papildinājumu un balsot par, bet kodola drošība šajā golfa Cīs līdz sadarbības padomē ir nozīmīga. Tātad mēs balsosim par šo trešo Un tas būs tagad grozījums. Tas ir nevis papildinājums, bet grozījums. Un iespējams, ka līdz ar to dažiem kolēģiem būs jābalso atšķirīgi. Tātad trīs, kas par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais dalīts balsojums, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts, 5. par, pret, atturas pieņemts, 6 par, pret, atturas pieņemts, 7 par, pret, atturas noraidīts, 8 par, pret, atturas pieņemts, 2. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 11 par, pret, atturas pieņemts, 15. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts. 16 par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20 par, pret, atturas noraidīts. 21 par, pret atturas pieņemts, 22 par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 49 balsis, no tām 43 par un 6 atturējās. Sveicu kolēģi Nībleres kundzi. Nākamais punkts. Vairāk balsojumu tagad nav. Turpināsim darbu. Mēs atgriežamies pie piektā darba kārtības punkta - kultūras un radošo nozara potenciālu īstenošana. Piektais darba kārtības punkts. Erschließung des Potenzials der Kultur- und Kreativitätindustrie. Kollegin Kolēģis Belets, došu jums atkal vārdu. Ivo, it's your turn. Please be quiet, please. Lūdzu, klusumu zālē. Paldies, priekšādātāji. Atvainojos, ka man atkal jālūdz vārds. Mēs šeit runājam par radošajām un kultūras nozerēm un es gribētu teikt dažus vārdus par to, kas, par ko šeit ir runa. Māksla kā tāda, vizuālā māksla, kultūras mantojums un tā tālāk, bet tai pašā laikā runa ir par kino, par filmu industriju, par video, par televīziju, radio, par video spēlēm, jaunajiem medijiem un pāri visam runājot par šīm nozarēm, mēs runājam par arhitektūru, par dizainu, par grafisko dizainu, par reklāmu, par industriālo dizainu un plašā joma, plašā uh, vārda nozīmē arī par turismu un tehnoloģiju sektoru. Tas ir ļoti, ļoti plašs nozaru loks. Un zaļājā grāmatā, ko izstrādāja komisija, runa ir par lielo ekonomisko potenciālu, kāds piemīt šīm nozarēm. Tas ir sektors, kam raksturīga ļoti liela dinamika un dinamiska attīstība, un 2,6% no IKP Eiropas Savienībā nodrošina nāk tieši no kultūras un radošajām nozarēm ar turklāt joprojām ir palicis liels potenciāls, kas nav izmantots. Šajās nozarēs strādā 5 miljoni cilvēku. And, uh, and and... Un uh, liela daļa no viņiem strādā mazos un vidējos uzņēmumos. tiem, šiem uzņēmumiem ir liela nozīme ražošanā, arī jauno tendenču izveidē, dizainā, tehnikā, jauno estētikas, tāda estētikas attīstībā un tā tālāk. Mums ir izstrādāts atzinums, atzinuma projekts, un šīs nozares arī šobrīd sastopas ar lielajiem uh, izaicinājumiem un uzdevumiem. Mēs gribētu reaģēt uz šo situāciju. Pirmām kārtām mēs atsaucamies uz tā saucamo digitālo darba programmu, ar ko mēs strādājam šeit. Tā ir viena no septiņām galvenajām iniciatīvām Eiropai 2020 Un par digitālo darba programmu mēs runājam tāpēc, ka komisijas iniciatīva vēlas izveidot patiesu iekšējo tirgu, vienotu iekšējo tirgu tiešsaistes pakalpojumiem. Runa ir par drošiem uh, web serveriem Eiropas Savienībā un pietiekamu plašjoslas uh, aprīkojumu uh, visur, kur tas ir e, nepieciešams un iespējams. Tie ir ļoti būtiski aspekti, lai šīs nozares varētu attīstīties. Otrais aspekts - finansējums, pieejamais finansējums. Es neatkārtošu to, kas jau tika teikts Agnera ziņojumā, bet šeit mēs redzam paralēles Liela daļa mazo un vidējo uzņēmumu šajā kultūru un radošo nozaru jomā eh, ļoti cieš no kapitāla trūkuma. Un ir liela nepieciešamība izstrādāt inovatīvus finansējuma eh, instrumentus, arī refinansējuma instrumentus. Arī šeit es neatkārtošos. Um, Eiropas Savienībā ir daudz ko darīt tieši šajā ziņā. Ir jābūt iespējām attīstīt šo potenciālu, kas šai nozarei piemīt, veicinot īpaši pārobežu sadarbību. Un mūsu priekšlikums ir uh, stiprināt šīs nozares, cik vien iespējams, dodot tām iespēju piesaistīt kapitālu, palīdzēt tām uh, šajā pārstruktūrēšanās laikā. Un varbūt viens no pēdējiem, vissvarīgākajiem aspektiem, ko es gribētu pieminēt, tā ir um, autoru tiesību aizstāvība, šī problēma vai aizsardzība, šī problēma nav jauna. Šī komiteja un arī Eiropas komisija ar to ir nodarbojusies. Ir jāturpina koncentrēties šai, šīs problēmas risināšanai. Tā ir ļoti būtiska, ir jābūt līdzsvaram starp nepieciešamo aizsardzību autortiesībām attiecībā uz radošiem produktiem, un tā pašā laikā ir jātīsta arī jauni pakalpojumu veidi. Kaut kā jāmēģina tas tomēr sabalansēt, un turpmāk komisijai un mums būs jāturpina strādāt šajā sektorā būs jāturpina veidot ietvaru nosacījumi par to, kā pārvaldīt aizsardzības noteikumus attiecībā uz um, autortiesībām un uh, sevišķi jaunajos apstākļos, kad tiek izmantot tiešsaites pakalpojumi. Un iespējams, ka licenču izveidošanas sistēma arī būs jāmaina, licencēm būs jābūt pieejamām uh, arī uh, tām nozarēm vai to darbiniekiem, kas darbojas pārobežu uh, mērogā. Un uh, vēl viens būtisks jautājums saistās ar fiskālo klimatu, labvēlīgāku fiskālo klimatu. Te runa ir par PVN noteikumu pārskatīšanu un uh, runa ir par nodokļu atvieglojumiem. Ir iespējams jāpārskata PVN noteikumi, kas attiecās uz grāmatām. Un lielākajā daļā dalību valstu PVN grāmatām ir nulles līmenī, savukārt tiešsaistē pārdotajām grāmatām šeit ir uh, liela PVN likme. Tā es īsumā varētu raksturot šo atzinumu. Un, um, protams, ka mēs nevaram arī um, īpaši izplūst, jo tas ir tikai atzinums, bet es strādāju arī kultūras komitejā un cik spēka aizstāvēšu to, ko mēs esam iecerējuši panākt ar šo atzinumu. Paldies! Tagad Batjadi Kačetas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu pateikties Belet punktam par atzinumu. Es domāju, ka e, tā ir, e, tas ir ļoti labi centrēts un mums ir bieži jāsadarbojas kultūras komitejā un tāpēc man nebūtu šis rezultāts nepārsteidzams šis labais rezultāts. Tagad daži komentāri. Globalizācija ir izraicījusi radikālu pārorientāciju tradicionālajā rūpniecībā. Man inovācijās un, un pakalpojumus. Beletkungs uzskaitīja vairākas nozares, kas ir saistāts ar šīm e, kultūras un radošajām nozarēm. Un es domāju, ka mums ir jāapstiprina tas, ka lielā mērā mūsu labklājība būs nākotnē būs atkarīga no tā, kā mēs izmantosim savas zināšanas, radošās spējas un talantu, lai varētu stimulēt inovācijas. Un tāpēc ir nepieciešams institūcijas Eh, sākot no pašvaldībām vietējām līdz Eiropas līmenim, varētu veidot stimulējošu vidu, vidi eh, radošajām un kultūras institūcijām. Vispārīgi runājot, Belita kunga priekšlikumi, manuprāt, ir adekvāti un es atbalstu to, cik nozīmīgas ir šīs kultūras iestādes gan darba vietu veidošanā, gan ekonomikas izaugsmē, un ir ļoti daudzas dažādas eh, pozitīvas sinerģijas, ko šīs iestādes veido dažādās nozarēs, kur paši par sevi nebūtu nav kulturāli inovatīvi, un tāpēc ir jāapzinās to, cik nozīmīgas ir šīs visas iestādes piesārņojošā Eh, vidē. Gribu tagad atsaukties uz ceturto punktu, uz intelektuālo īpašumu. Mums ir jāņem vērā tas, kā tas ir. Pamudinājums, lai cilvēki inovētu, pētītu, eh, veidotu, bet es domāju, ka mums ir skaidri jānorāda tas, ka jāpastāv šim līdzsvaram, lai uh, E, iedzīvotājiem būtu piekļuve visām šīm inovācijām, jo nevajadzētu aizmirst to, un esmu pirmā aizstāve runājot par vispārīgās kultūras aiz, esmu dedzīgi vispārīgās kultūras aizstāve un ļoti svarīgs kultūras jautājums. Mēs runājam par kultūru, tās nozīme darba vietu veidošanā un bagātībā, taču nedrīkstam aizmirst, ka kultūra ir arī cits aspekts, kas ir identitātes radošo spēju, izglītības, kultūras bagātības aspekts, un es domāju, ka šie delikātie punkti ir jāskata un jāiestrādā, lai būtu līdzsvars starp piekļuvi kultūra, izglītībai, eh, apmācībai un tiesību eh, aizstāvībai, lai šis līdzsvars eh, tiktu ņemts vērā un kompensēts. Un domāju, ka kā vienmēr mēs varēsim lieliski sadarboties ar Bēlīt kungu un nepieciešams gadījumā vienoties. Paldies! Nākamais kolēģis Mačādos. Köszönöm, elnök úr. Paldies priekšsēdētājiem. Kultūras un radošās nozars, kā jūs atsīja referents, ir e, prioritārs sektors ar lielu izaugsmas iespēju Eiropas ekonomikā. Ja mēs vēlamies runāt par Eiropas e, kultūras un radošo inovāciju iekšējo tirgu, tad mums ir jādomā pār to, cik eh, ir nozīmīgi šīs jomas. Ir augsts um, izaugsmes potenciāls un tās reakcijas, ko mēs varējām uzklausīt konsultāciju laikā, norāda to, ka šādiem uzlabojumiem vēl ir ļoti daudz iespēju. Digitālā darba kārtība ir apņemšanās un mūsu pienākums ir atvieglot dzīvi e, eh, MVU, domāt par kultūras daudzveidību saglabāšanu un domāt par lauku un reģionālo attīstību kā mēs varam padarīt e, dzīvi vieglāku MVU. Mums ir jānodrošina regulējošs ietvars, kas nodrošina patiesu intrakomunitāro mobilitāti, konkrēti mazinot administratīvās un fiskālās nastas, savstarpēji atzīstot kvalifikācijas, e, ar uzlabotu patērētāju aizsardzību atbalstot eh, spēlētāji šajās nozarēs pašnodarbinātos eh, uz, kā arī e, apzinot labākās prakses. Mums ir jānosaka jauni zinātniski izcilības centri un tie jāveicina. Kā jau tikko sacīja kolēģi un kolēģi, mums ir jādomā vairāk par šīm nozarēm. Paldies! Bedanke mich, Frau Kollegin.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 no pieredzes raugoties, kas man jau ir veidojusies izglītības jomā mūsu izglītības ministrijā, es vēlētos uh, izteikt vairākus priekšlikumus par dokumentu, kas ir mūsu priekšā. Ja mēs kultūru patiešām vēlamies atbalstīt un šo nozari, tad arī intelektuāla īpašuma ir jāaizsargā, proti tādā globālā pasaules līmenī, jo Mēs vienmēr esam saistīti ar šādu jautājumu, proti ar intelektuālo īpašumu aizsardzību, ar šo pieredzi, ar atziņām, un tur arī jārīkojas, un tieši tādēļ ir jāaizsargā šīs tiesības. Vēl viens priekšlikums šai sakarā ir tāds, ka mēs varbūt pilnībā mums vajadzētu atbrīvot šo sektoru no PVN. Uh, bet izklaides industriju ir tomēr ar to ir jārīkojas savādāk. Tās tādas, kas attiec uz inovāciju un ražošanu, tās vajadzētu īpaši atbalstīt, jo inovāciju īstenošana tā ir viena puse, un otra puse ir uh, tīrā izklaide, tad radošā industrija vienā pusē, un no otras puses šī izklaide, piemēram, mūzikas diski izklaidi. Un tie būtu tādi divi priekšlikumi no manas puses. Paldies! Merci, monsieur le... le... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, referenti. Vēlos atzīt, ka komisija ir gandarīta ka par to, ka jūsu komitejas, kā te Eiropas komisijas uh, um, zaļo grāmatu par KRN, jo tās, tā ir zīme, ka, lai patiesi varētu atbloķēt šo potenciālu KRN ziņā, ir nepieciešams, lai visi dienesti, visas politikas tiktu mobilizēts, un ne tikai kultūras politika. Un es domāju, ka uh, tas ir galvenais mūsu zaļās grāmatas mērķis un arī jūsu atzinumu mērķis. Lai dot iespēju mūsu nozarēm eh, plaukt un attīstīties, piešķirt potenciālu, dažādajiem komisijas dienestiem ir jāsadarbojas, un arī parlamenta dienestiem ir jāsadarbojas. Un es domāju, ka zaļajā grāmatā tas ir izdevies vismaz no komisijas puses. Savā dzinu projektā jūs norādāt vairākas problēmas, kuras arī tika uzklausītas ar, un apzināts ar 350 dažādajiem, eh, eh, dažādajiem ieteikumiem, ko mēs varējām uzklausīt, gan attiecībā uz finansēm, gan uz MVU, par intelektālo īpašumu eh, tiesībām, par nepieciešamību rast līdzsvaru starp uh, intelektuālā īpašuma radīšanas tiesībām un piekļuvu kultūras saturam. Kā arī jūs norādāt to, cik ir būtiski atrast jaunus ekonomiskos modeļus eh, digitālajā laikmetā un eh, citus jautājumus. Es arī gribētu norādīt to, ka ja ir nepieciešams tas, lai dažādās politikas eh, tiktu mobilizētas, lai varētu veidot kultūras un, un radošās nozars, eh, tad eh, politiskai pārvaldībai un kultūras jomai ir jāsadodas rokās, jo kultūras un politikas nozars ir atkarīgas ne tikai no Eiropas institūcijām, bet arī ļoti lielā mērā no nacionālām uh, lēmēju iestādēm un reģionālām lēmēju iestādēm. Tāpēc mums ir nepieciešams e, visu pūliņus mobilizēt un apvienot. Paldies! Paldies, Iznieks! Vēlētos norādīt uz to, ka var izniegt grozījumus līdz 18. janvārim 12. lai konsultācijas novest arī pie rezultātiem. Gribētu tagad ķerties klāt pie 8. darba kārtības punkta. Tur runa ir par politiskajiem izaicinājumiem un uzdevumu budžeta resursiem ilgspēju Eiropas Savienībai. Tā ir lieta, ko mēs ar tā pātinātā procedūrā vēlamies pārunāt. Bija parlaments jūnijā pieņēma lēmuma, ierīkot tādu pastāvīgu komiteju, kas uh, eh, nodarbota šo jautājumu, tā ka šis mandāts ir horizontālas dabas, tad bija svarīgi, lai atsevišķās komitejas tiktu iesaistītas. Un uh, Sure komiteja mūs visu lūdza līdz janvāra beigām izstrādāt atzinumu. Koordinātori savā pēdējā sanāksmē decembra sākumā pieņēma lēmumu sagatavot šādu formālu atzinumu, bet tādā vienkāršotā procedūrā, un sekretariātāts lūdza šādu atzinumu sagatavot. Tas ir tik izdarīts, tas tagad ir, tas ir dokuments, kas pamatojas uz mūsu līdzinējiem dažādajiem dokumentiem. Gribētu teikt paldies sekretariātam par to. Runa ir par to, ka tas viss eh, nonāktu pie konkrēta rezultāta. Es nedomāju, ka man vajadzētu vairāk to visu pārstāstīt, kas tur ir iekšā. Mēs to visu varam saīsināt. Tie ir gan enerģijas politikā, gan rūpniecības politikā un pētniecības politikā un arī informācijas eh, sabiedrības un kosmostāpas politikā. Tas ir eh, tā, nu, tam būs visam ietekme uz budžetu. Mēs vienkārši varam piefiksēt, ka mēs piešķiram īpašu uh, vērtību, lai šie punkti tiktu ņemti vērā budžeta politikā. Enerģētikas politikas nozīme, tas ir parādās visās debatēs, kas attiecas uz infrastruktūru, to visu nevajadzētu atkārtot. Tas jau ir teikts. Rūpniecības politikas nozīme ir uzsvērta dažādās debatēs, pētniecībā un inovācija. Tīpaši nākamajos gados būs nepieciešami finanšu līdzekļi nevis tikai esošos ietvaros, bet eh, pārsniedzot tos. Uh, ja mēs tiešām gribam risināt šos uzdevumus, tad jau ir loģiski, ka nevar uh, vienkārši nodrošināt saprātīgu politiku, spēcīgu rūpniecības politiku, ja mums nebūs nauda tam mērķim un arī pētniecībā. Un gal galā ne tikai tam būs finanšu ietekme, bet uh, dažādās debatēs mēs bieži vien jau esam uh, dzirdējuši, ka tā nav nekāda vienkārša tēma, ja, kas attiec uz finansējumu. Tikai gribētu īsti teikt, ka Mēs nedrīkstam vienkārši tā pieņemt, ka budžeta līdzekļi būs. Mums nevajadzētu tādu principiālas debatas par visiem šiem jautājumiem uzsākt. Gribētu, esmu pateicīgs, jā, politiskās grupas vai kolēģi izteikt savu atzinumu, bet ka mēs tad procedūrā, kuru pārunājām, parūpētos par to, ka, ja grozījumi tekstā būtu vajadzīgi, lai tie tiešām arī būbūtu, bet ņemiet vērā patiešām, ka mums nevajadzētu tagad visus dokumentus pārunāt bet mums politiski vajadzētu koncentrēties uz būtiskajiem jautājumiem, kas šajā debatē ir svarīgi, un tīpaši attiecībā uz finansējumu, kas mums būtu svarīgi. Paldies, pirmais, kolēģis Glante. Paldies, kolēģi. Gribētu pa... vienkārši to procedūru tiešām ievērot. Pēdējo punktu par uh, gai... kosmosa tēpas politiku. Vienmēr nauda uh, Galileo projektam, GMS, mēs Varbūt vajadzētu atsevišķu budžeta pozīciju par to ieviest. Atsevišķu budžeta pozīciju vajadzētu komisiju šeit atbalstīt. Un iekšēji šeit ir tādas samērā liels nesaskaņas, tā gribētu to noformulēt. Varbūt kolēģi tam piekritīs, varbūt atsevišķu šo budžeta sadaļu. Septītais punkts Nu, kā tad īsti priekšlikumu, jo ideja kā tāda laba. Ferēra Matorel. Sī, muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Um, uh, par uh, vienkāršo to procedūru gribu sacīt, ka man ir daži punkti, precizējumi, piezīmes Mūsu grupā mēs vēlētos, lai ziņojums, mēs uzskatām, ka ziņojums ir veiksmīgs, taču tas nav pietiekami agresīvs vairākos punktos, un mēs gribētu darīt zināmus dažus rakstiskas piezīmes par atsevišķiem punktiem, ko mūsu grupa gribētu, lai tie tiktu iekļauti un lai tie figurētu ziņojumā, bet šobrīd es detalizēti nerunāšu. Kavaļo lūdzu nākošā runātāja. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Un mēs veidojam Eiropas nākotni no 13. līdz 20. gadam, un mums ir nepieciešams ambīcijas runājot par inovatīvu budžetu, kas varēs risināt daudzos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Un es gribētu koncentrēties tagad uz finansējuma kritērijiem. Mēs Sūre komitejā esam runājuši par galveniem kritērijiem un esam cīnīsies par to, lai mums būtu budžets saskaņā ar mūsu politisko darbu kārtību. Šobrīd mūsu pašreizējais budžets neatbilst mūsu politiskajai darba kārtībai, un mūsu nākotnes budžetam būtu jāņem vērā eh, šīs politiskās darba kārtības stratēģija 2020 un jādomā par flagmaņu kuģi iniciatīvām. Tālāk. Budžets, kurš spēj risināt mūsu sociālos izaicinājumus un daudzi punkti šeit itre darbā ir saistīti ar sabiedrības izmaiņām, kādas eh, ir mūsu priekšā. Tālāk trešais kritērijs, lai Eh, uzsvērtu budžeta eh, elastīgumu un es gribētu arī pasvītrot vienkāršošanu, vienkāršošanu pētnieciskiem darbam un mums vajadzētu šo vienkāršošanu attiecināt arī uz citām budžeta daļām. Un trešais eh, punkts būtu pirmais, kurā mēs lemtu par to, kādas politikas šeit tikt iekļauts. Tas ir jautājums par Eiropas pievienoto vērtību. Uh, E, cik nepieciešams būtu tērēt nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī, un mums būtu jālem, kas ir vislabākie pievienotās vērtības e, piemēri Eiropā. E, mums būtu jāuzsvēr šis Eiropas pievienotās vērtības jautājums. Lūk, tie būtu mani galvenie punkti saistībā ar horizontāliem budžeta jautājumiem. Paldies! Paldies, kolēģis Adī. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Paužu nožēlu par šo steigu ka mēs parlamentārieši nevar īst, nevaram īstenot savas grozījuma un ierosinājuma tiesības, un mēs es, eh, nosūtam komisijai dokumentu, particulière sur Nosūtām komisiju dokumentu par Eiropas eh, politiskiem izaicinājumiem. Četri novērojumi par mums iesniegto dokumentu. Otrajā punktā par ilgtermiņa programmām tiek piedāvāts budžeta e, elastīgums. E, Es eh, sacīju, ka Eiropai būtu jādomā par in budžeta investīciju sadaļu, kuru es gribētu pie nosaukt par piemērotām budžeta modalitātēm, nevis elastīgumu, jo budžeta ietvāram būtu jāvar nodalīt Eiropas funk eh, funkcionēšanas no investīcijiem, tātad daudz, daudz gadu programmām. Ceturtajā punktā eh, paragrāfu vidū gribētu piedāvāt, run, nu, ņemot vērā to, ka ir runa par valsts naudu, vairāk izcelt pētījumus, nevis energostruktūru finansējumu, jo energostruktūru finansējums lielā mērā tiek pakļauts e, tirgus likumiem un dabiski tiek finansēts ar tirgus līdzekļiem. Un vajadzētu vairāk domāt par e, izpēti, vajadzētu pārvērst šī e, punkta struktūru un e, norādīt to, ka, protams, energoinfrastruktūras saņem valsts finansējumu, kas ir pilnīgi loģiski, bet gadījumā jāpiebilst tad, kad šie e, projekti netiek finansēti no tirgus puses. Tālāk punktā par pētniecību mēs īsti nevaram izprast. Ehm, te, šeit ir norādīts 1% no GD, eh, no IKP, bet es domāju, ka vajadzētu uh, vairāk domāt par pētījumu eiropeizēšanu, neizmantojot vairāk valsts finansējumu, citiem vārdiem sakot, um, mainīt šeit struktūru. Manuprāt, ar 9. un 10. punktā mēs saskaņam, saskaramies ar kolektīvo liekulību un visi finansējumi neietekmē uh, Eh, programmas. Tālāk 11. Eh, punktā es gribētu, lai tiktu norādīta ļoti, eh, ļoti augsta platjosla, nevis platjosla. Kolēģi, tikai kā tāds paskaidrojums. Es tā kā vilcinājos, gribēju norādīt uz to, ka, protams, ka mums visiem ir tiesības iesniegt grozījumus. Uh, to mēs esam tā norunājuši ar koordinatoriem, bet tādā pātrinātā procedūrā tas nozīmē, kā grozījumiem ir jābūt angļu valodā. Nu, tāda bija noruna. Un mums ir termiņš, vai mums bija jānorunā otrdien, 18. janvāris, pusdienlaiks. Bet, protams, katrs var izteikt priekšlikumus. Mans lūgums bija vienkārši, lai, un to jūs tikko tā arī darījāt, ka mēs patiešām uz politiskajiem punktiem koncentrētos. Bet, lūdzu, grozījumus eh, jūs varat iesniegt, tas ir vēlams. Rībiga kungs. Ich möchte nur betonen, dass es auch die Eigenmittel dis Gribēju aizgāju, ka ir pašu rezervju diskusiju, pašu līdzekļi, lai mēs no šīm emisiju tirniecības var izmantot ieņēmumus, lai tie patiešām uh, nāktu par labu emisiju samazināšanai šeit patiešām šos ieņēmumus pašu ietekmēs, mēs varētu, eh, pašu eh, rezervēs varētu izmantot to savam aktivitātēm. Paldies, eh, Klats Tomas. Erstmal, ein... Vispirms gribētu novērēt labu jauno gadu visiem kolēģiem, kurus uh, gribētu apsveikt visus, saka Klots Turmes. Es domāju, tas būs ļoti sarežģīts uzdevums. To izdarīt ļoti ātri. Un tomēr uh, grozījumu sagatavot. Es eh, principā šo tekstu lielos vilcienos uzskatu par tādu samērā pieņemamu, un uh, risks ir tāds, ka, ja mēs patiešām iedzināsimies detaļās, droši vien kā, kādiem 150, 200 grozījumiem, es nezinu, kā to visu varēs atkal apkopot un savēl galus kopā. Tādēļ man drusku tā kā neskaidri, kāda būs šī procedūra un kā to varēs pabeigt, varbūt jūs varat pateikt, kā jūs iedomājat šo termiņu. Un uh, ja tagad būs 150 grozījumi, piemēram, kurš tad to visu apkopos, kurš to darīs, kurā vietā, mums jau nav ēnu referenta. Mēs neesam to iecēluši. Tas bija tāds tīri procedurās jautājums. Un uh, gribētu zināt, uh, piemēram, cik mums vajadzētu iegūtīt kā zaļajiem, cik daudz laika, darba. Priekšēdāties, jā, koordinātori pieņem šādu lēmumu. Bija arī cita ideja to izdarīt ar vēstules formā, bet mēs pieņēmām, jo tas bija koordinātora vēlme, to darīt šādā procedūrā. Tas nozīmē, ka, un to jau tu arī teici, ka šis jautājums, cik daudz iegūt ir darba, kā mēs tieši pie šie darba iesniegt grozījumus, vajadzētu padomāt, cik daudz grozījumus būtu ļoti labi, ja tie nebūtu 150, bet būtu ļoti labi, ja būtu iespēja koncentrēties uz būtisko. Tādēļ es mēģināšu ar sekretariātu, jo citādi tad nu, nav nemaz neiespējams izdarīt, pārdomāt, vai to var kaut kā apkopot. Un, ja nē, tad būs jābalso kā normālā procedūrā. Tur būs balsošanas saraksts un arī termiņš, kad būs jābalso 27. janvārī. Jā, tas viss ir uh, pierakstīts. Ja tie būs ļoti daudz grozījumu, tad tas būs sarežģīti. Bet, ja mēs paraugāmies uz tekstu, un uz eh, kopējo mērķi, un, ja es pareizi sapratu teikto, tad es domāju, ka mēs to varēsim tiešām labi un saprātīgi norganizēt. Nākamais runātājs - Dikas Tīļo. Paldies, priekšēdētāji. No manas politiskās grupas puses ir tikuši iesniegti vairāk grozījumu, arī es tajos esmu piedalījies kolēģi Kataljo arī runāja par to. Gribētu norādīt to, kāpēc visu, kas tika teikts, ir svarīgi, tā kā mēs pieņemam lēmumu par šo, ka mums vajadzētu rīkoties uh, pēc saskaņā ar veselo saprātu. Ir uh, astoņi līdz desmit grozījumi, ko esam iesnieguši. Un ja nē, tad varbūt kādu pāris var nāks klāt, bet es domāju, ka nebūs daudz vairāk. Kā jau mēs jau esam teikuši, mēs uh, esam koncentrējušies uz pamatjautājumiem, tos vajadzētu ņemt vērā, ka vajadzētu parūpēties par to, ka tam vajadzētu būt eh, šim dokumentam, nevis kādam citam. To visu, es domāju, varēs labi saskaņot sekretariāts ar priekšsēdētāju, Jūs šos grozējumus varēsiet eh, pārlūkot, apkopot. To visu ir iespējams izdarīt. Paldies, sirsnieks, paldies par šo norādi. Varbūt eh, es šo pieņemšu zināšanai un palūkšu koordinatoriem savās politiskajās grupās to jau drusku to visu apkopot. Katram ir tiesības iesniegt grozījumus, bet varbūt to ar koordinatoriem politiskajās grupās jau var norunāt, lai būtu tā kā tāda iepriekšēja lēmumu procedūru, tu varētu tādā veidā samazināt daudzumu un beigās tas viss būtu drusku vienkāršāk. Plāskas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. E, Paldies, priekšēdētāji. Kopā ar Nikicalovas kungu mēs, iepaz kundzi, mēs iepazināmies ar šo ziņojumu un, protams, ka šeit varētu veikt papildinājumus Eiropas Savienībai ir nepieciešami ilgtermiņa mērķi līdz 2050. gadam un arī skaidrībai par to, kā tos sasniegt, bet ņemot vērā pašreizējo nedrošību tieši attiecībā uz, uz šo cauruļvadu vai pārvadu infrastruktūru, uh, Mums ir nepieciešams diferencēt, ko mēs darām īsā termiņā un ko ilgākā termiņā. 11. punkts par informācijas um, sabiedrību. Tas ir ļoti nozīmīgs mērķis, kuram ir cieša saistība ar iniciatīvām. Un jābūt skaidrībai par to, vai turpmākajos gados iniciatīvas būs tādas, kas ļaus radīt jaunas darba vietas. Un runājot par kosmosa pētījumiem, tad šeit Lisabonas samita stratēģija ir tā, ar ko mēs iepazināmies un konstatējām, ka ir nepieciešams vairāk koncentrēties uz lielāku, labāku sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV, lai viens darbs netiktu darīts divreiz. Un līdz 18. janvārim, protams, iesniegsim grozījumus. Paldies, Hercogas kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es runāšu īsi. Ja itras komiteja grib strādāt sekmīgi un jūs gribat būt sekmīga referente šajās garajās pārunās, mums ir jāmēģina nonākt pie vienotas pozīcijas mūsu komitejā. Ja mums tas izdosies, tad mēs arī spēsim parādīt, kādas ir mūsu prioritātes un parādīt visu ainu pilnībā par referentu, par grozījumiem. Te ir jācenšas panākt tieši tie grozījumi, kas atspoguļo mūsu visu prioritātes ilgākā termiņā, par kurām mēs visi esam vienisprātis. Un vēl, ja tie, kas darbojas arī budžeta komitejā, Odīkungs, tad es pati, vēl eh, Karvalo, kolēģis Karvalo, ja mēs varētu apspriesties par iespējām nu, panākt uh, savu, uh, vie, savu viedokļu pieņemšanu attiecībā uz budžetu. Mēs redzam, ka katrā nodaļā ir iniciatīvas vai projekti, kas uh, ir pelnījuši līdzekļus un stīvēšanās būs liela, bet uh, mūsu pamata stratēģijai spriežot par 2011. gada, uh, tā ir jāpiemēro līdzīgi arī šajā gadījumā. Paldies! Par procedūru tagad ir skaidrs, un es lūkšu politisko grupu pārstāvjus mazliet sagatavot savas uh, frakcijas no nu, tam, kas uh, viņus sagaida. Un grozījumiem būtu jābūt labi sagatavotiem, lai mums nebūtu vairs lielas nepieciešamības vēl pēc papildus pārunām vai, vai, vai saskaņošanas un tā tālāk. Vēlreiz termiņš ir 18. janvāris pusdienlaiks. Nākamais darba kārtības punkts ir 9. Tajā ir runa par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20% un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze. Šeit mēs sadarbojamies ar vides komiteju un šodien sākam konsultācijas. Došu vārdu Cizlī kungam. Omana, it's your turn. Uh, hvala lijepa, Herbert. Um... Cizeles kundze, lūdzu. Paldies. Bija jāpaveic eh, dažādas procesuālas um, um, formalitātes, un es gribētu jūs īsumā iepazīstināt ar šī atzinuma, ar iemesliem, kāpēc šis atzinums tiek izstrādāts līdz 2020. gadam. Podabumot zmanjšali izpustov. Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt siltumnīcas ef efekta gāzu emisijas par 20%. Un komisija ir sagatavojusi pamatdokumentu ar diviem pielikumiem, kuros var iepazīties ar dažādiem uh, scenārijiem. Uh, ieskaitot seku izvērtējumu. Arī Kankūnā no novembra beigām līdz 10. Eh, decembrim par šiem jautājumiem eh, tika runāts. Un eh, runa bija par to, ka šo emisiju samazinājumu var panākt, ja tiek izpildīti priekšnoteikumi. Bet par Kankūnu runāsim nākamajā darba kārtības punktā. Tī sagatavoja tādu paziņojumu, kurā ir arī izmaksu analīze un arī par iespējām palielināt šo emisiju samazinājumu mērķi par tri, līdz 30%. Un uh, attiecīgajos pielikumos jūs visu varat uh, izlasīt. Es par to uh, vairāk nerunāšu, es vienkārši paskaidrošu, kāda būs procedūra. NV komiteja Tātad vides komiteja ir vadošā šajā jomā, tai būs iniciatīvas ziņojums, un vides komitejai būs, protams, arī priekšlikumi, bet šis jautājums ir arī mūsu kompetencē, un mums būs jādarbojas saskaņā ar 50. panta noteikumiem, proti ka divas komitejas sadarbojas ar gandrīz vienādām pilnvarām. Un es gribētu jums vēl pateikt, ka abām komitejām ir jāvienojas par kalendāro grafiku un vides komiteja ir, ir, ir jāpieņem um, itres iesniegtie grozījumi tieši par mūsu kompetenci jautājumiem bez balsošanas. Pašreizējais atzinums ir saskaņots ar abu komiteju vadītājiem, un mums ir jāsadarbojas um, izstrādāt ziņojumu, bet tas nav nekas jauns. Es šo sadarbību gaidu ar prieku. Ir noteiktas jomas, kas ir tikai mūsu kompetencē. Es gribētu tās uh, tagad nosaukt. Un es lasīšu angliski. Uh, energoefektivitāte, ekodizains, eko marķējums, energo sekuritā, energo drošību un seku novērtēšana attiecībā uz energo sektoru, viedie tīkli, pētījumi un inovācijas. Un vēl ir jomas, kas attiecās uz abām komitejām - oglekļa emisiju pārvirze, eko, dizains. Tātad tās ir jomas, par kurām mēs runāsim šajā ziņojumā. Un dažus te, vārdus teikšu par darba metodi, par kalendāro grafiku vispirms. Šodien es piedāvāju jums tikai to kā priekšlikumu, jo tas ir jāsaskaņo arī ar vides komitejas referentu. Un šobrīd mans priekšlikums ir tāds, es ņēmu vērā mūsu līdzinējo praksi un arī apsvērumu, ka ir jāstrādā ātri un efektīvi. Es pieņemu, ka par šo ziņojumu būs daudz grozījumu priekšlikumu, mums būs daudz laika nepieciešams, lai nonāktu līdz kompromisam, bet mans priekšlikums par laika sadalījumu ir šāds. Tātad mūsu komitejā un arī sadarbībā ar ITRE mums būs jāpanāk vienošanās. Šodien būs pirmā domu apmaiņa līdz 21. februārim Eh, tiks sagatavots projekts par līdzšinējām diskusijām, un 14. vai 15. martā notiks ITRE komiteja, kurā mēs apspriedīsim pašu ziņojumu, un līdz 24. martam var iesniegt grozījumu priekšlikumus, un 12. un 13. aprīlī mēs diskutēsim mūsu komitejā un balsosim 25. vai 26. maijā. Protams, ka, kā es jau teicu, šo priekšlikumu par kalendāro grafiku ir jāsaskaņo vēl ar vides komiteju. Vides komiteja ir iecerējusi organizēt uzklausīšanu, un eh, šonedēļ vakar vai aizvakar mani par to informēja. man ir daži komentāri par iecerēto uzklausīšanu, un es vēlētos, lai tas būtu mūsu kop, tā būtu mums kopēja uzklausīšana, tātad vides un itre komiteja. Iecere ir 28. februāris, un ja mēs, ja mums izdosies vienoties ar uh, vides komitejas vadītāju, tad mums izdosies īstenot eh, kalendāro grafiku, kā es to esmu iedomājusies. Ja tas nebūs iespējams, <clears throat> tad itre būs jāorganizē atsevišķa uzklausīšana, jo šis ziņojums skar ļoti svarīgus sektorus. Un šajā gadījumā, protams, kalendārais grafiks ievilksies, mēs vēl turpināsim strādāt šī gada otrajā pusē. Un vēl daži vārdi par eh, ziņojumu struktūru. Es negribu eh, tagad izteikt tādas eh, lielas prognozes par to, ka par to, vai mums vispār vajadzētu piekrist šim ambiciozākajam mērķim, proti 30% emisiju samazinājumam. Bet uh, ziņojumā ir jārunā par saturiskiem jautājumiem, par priekšnoteikumiem un kā tos radīt. Un mans ieteikums ir izmantot vai sadalīt to ziņojumu četrās daļās. Vienā par runāt par enerģiju, par enerģētiku, Mēs šeit runāsim vai izstrādāsim jautājumu, kāds varētu būt ieguldījums no šī sektora, piemēram, nodrošinot energodrošību, eh, siltinot ēkas un izmantojot viedos tīklus un inteliģentos skaitītājus. Otrā nodaļa būtu par industriju, par rūpniecības sektoru. Un tajā. Un mēs runāsim arī par tādām daudziem industrijas ražošanas sektoriem. Trešā nodaļa būtu par konkurētspēju. Galvenais jautājums šeit būtu oglekļa emisiju pārvirze un riski. Runa būtu arī par pētījumiem, par mērķu sasniegšanu un ceturtā nodaļa būs apkopojums par visu iepriekšējo, runa būs par iekšējiem un ārējiem priekšnoteikumiem, kā Eiropas Savienība var panākt lielāku gāzu emisiju samazinājumu līdz 2020. gadam, nekā iecerētie 20%. Mums ir jārunā par iniciatīvām, par stimuliem, par grozījumiem likumdošanā, par efektu, uh, ko radīs jauni finansējuma veidi un tā tālāk. Ir jāveido proaktīva politika, kas ļaus sasniegt iecerēto un uh, katrā ziņā ir jārunā par pasākumiem, kā aktivizēt ekonomikā notiekošo ekonomiskos procesus un vēl finanšu un ekonomikas krīzes apstākļos um, ir nepieciešams nu, mazāk līdzekļu salīdzinoši uh, ar pagātni, bet te pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka cilvēku pirkt spēja ir samazinājusies. Bomo eh, opredeljevali do uh, teh. Un to visu ir nepieciešams ņemt vērā, izstrādājot vai atbalstot ambiciozus mērķus. Ar prieku uzklausīšu kolēģu komentārus, piezīmes un papildinājumus Es vēl neesmu tikusies ar referentu, bet esmu iecerējusi um, tikties drīz. Tātad runa ir par referentu no vides komitejas. Paldies! Paldies par jūsu izsmeļošo uh, um, pārskatu par procedūru, jo tā tiešām būs ļoti plaša un sarežģīta. Uh, Tagad mums ir deviņi runātāji par šo tēmu un desmit minūtes laika. Es lūdzu jūs, lūdzu, koncentrējieties, runājiet kodolīgi, katram viena minūte, lai katrs var tikt pie vārda. Mazliet tomēr eh, kontrolējiet sevi jo mēs tikai sākam debatas. Mēs šobrīd vēl runājam būtībā par procedūras jautājumiem. Ekas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par ļoti veiksmīgu darbu. Ļoti labi, ka mēs redzam, kā šie dažādi ir ar rīki kārto palīdzību mēs nonākam pie rezultātiem. Mēs runājam par likumdošanu, kas notiek, eh, standārtu noteikšanu, tāpat kā auto nozarē notiek, un arī finansējums un burkānu pātagas politika, kā tas darbojas šajā jomā. Būtu ļoti interesanti apspriest dažādās metodes. Uh, Eh, ko likumdevējs var izmantot šajā jomā, kā arī, lai apspriest atšķirības starp dalībvalstīm. Ikvienai dalībvalstī ir sava veida eh, jājam zirdziņš, tad, kad mēs runājam par enerģiju, vai tās, būtu, vai tās eh, būtu saules, vēja, biomasa enerģija, ļoti reti reģi kādā reģionā darbojas visas šīs tehnoloģijas. Tāpat arī tad, kad mēs runājam par konkurētspēju. Manuprāt, mums ir Eiropas um, tēls kā ļoti veiksmīgs šajās jomās. Tā vairs nav. Un vien vējš ir viens piemērs, kur Ķīna desmit gados ir nogājusi no nulles līdz 50 globālā um, tirgus līmenim vēja enerģijā. Un šī bija tehnoloģija, kur mēs bijām vadošie pirms desmit gadiem. Es domāju, ka šis arī piemērs ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu redzēt, kas kā tad te jaunās tehnoloģijas inovācijas var mums palīdzēt Eiropas nozares konkurētspēju un ekonomiskai izaugsmē. Tāpat arī gal, man galpiezīme par uh, oglekļu noplūdi. Es uh, šai komit, šīs komitejas vārdā um, apspriedu rīču direktīvu. Un Es redzu ļoti līdzīgu piemēru, kad mēs runājam par oglekļa noplūdi un klimatdiskesiju, un pēc tam, kad mēs esam uzklausījuši gadiem ilgi visu šo satraucošos ziņojumus, mēs varam secināt to, ka realitāte nav tik drūma, kā to atsevišķi paredzēja kādu laiku iepriekš. Es domāju, ka referenta piedāvātā darba metode ir ļoti laba, un es domāju, ka šeit būtu vietā organizēt īpašu mītiņu vai semināru, lai varētu eh, sniegt deputātiem eh, platformu, uz kuras balstoties mēs šo tematu varētu apspriest. Un apvienojumā ar kopsavilkumu par debatēm par to, kas notika Kankūnā un kā mēs gatavojamies. Uh, nākamajai Dienvidāfrikas eh, eh, sanāksmei. Del Kastīļo kundze, paldies, priekšsēdētāji. Eh, mēģināšu iekļauties minūtes laikā. Vispirms gribu apsveikt referentu jo viņš ir sagatavotā darba schēmā mm, un redzējums kā strādāt pie šī ļoti interesantā projekta. Taču pamatā gribu sacīt divas lietas. Pirmkārt, būtu bijis interesanti, ja iepriekš būtu notikušas diskusijas pār Kankūnas rezult sanāksmes rezultātiem. Jo Kankūns ziņojuma saturs arī varētu tikt skatīts no ļoti citas atšķirīgas perspektīvas. Un ļoti žēl, ka tā nenotika. Bet pamatā Šajā ziņojumā ir divi jautājumi. Pirmais no tiem ir, kā e, tiek iet tālāk par šiem 20%, un otrais ir saistīts ar e, noplūdes e, tā saucamo oglekļu noplūdi. Pirmais arguments mērķis izmaksu samazī, samazināšanai ne tikai, kā sācīja Romāna referente, Eh, eh, ja samazinās izmaksas, tad eh, tas ir apsveicami, jo mūsu uzņēmumi var konkurēt labākos apstākļos un tādējādi varēs būt izdevīgākā pozīcijā attiecībā uz oglekļa noplūdi. Tāpēc tam nepieciešams atgriezties atkal pie tā, ka tiek ieviestas jauni pienākumi <coughs> Un tāpēc mēs varam izmantot šo priekšrocību. Un tāpēc šajā pirmajā punktā, manuprāt, būtu ļoti būtīgs, būtiski saistīt to ar Kankūnā runāto un saistot to ar oglekļa noplūdi um, par uh, Eh, energointensīviem sektoriem, par emisiju eh, apjomiem. Šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, taču mūsu priekšā ir dokuments, kuros, kurā ir eh, svarīgi, svarīgas norādes attiecībā uz to, uz kurien virzās startautiskā sabiedrība un papildus tām virzīties uz priekšu neatkarīgi no tā, kas notiek, sākt eh, kursu uz 30, turpināt kursu uz 30%, mums eh, par to ir jādomā. Žadokungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, referentei par manuprāt, labi iestrādātiem visiem punktiem šajā ziņojumā. Par kalendāru runājot, mūsu mērķis ir, lai balsojums būtu nobārsots eh, plenārsēdē pirms eh, iespējams jūnija padomas. Tāpēc vajadzētu iekļauties eh, padomas lēmumos. Es nezinu, vai tas būs reāli, bet būt, tas būtu vēlami. Tālāk par dažādiem punktiem, kas tika pieminēti. Pirmkārt, ļoti svarīgi, un to sacīja arī referente, ambiciozais mērķis cīņai pret klimata pārmaiņām. Tas netiek apstrīdēts. Pretēji konkurētspēja. Mēs zinām, ka Ķīna vairs nav ar 200 miljārdiem dolāru zaļās ekonomikas atvesļošanas plānām. Arī apvienotās valstis ir spēcīgi iesaistījušās Dienvidkoreja, arī diemžēl Eiropā. Uh, ir nogaidošā pozīcijā, un ja jūs skatīsiet Herceģunga barometru 2010. gadam, tad Ķīna un Savienotās valsts ir vispievilcīgākās, un saskaņā ar nesenu pētījumu no 50 uzņēmumiem, kas ir zaļās tehnoloģijas līderi, 24 no tiem atrodas Āzijā, 22 Amerikā, un tikai, e, tikai atlikušie daži ir Eiropā. Tāpēc eh, Runājot par nākotnes ekonomiku, mums ir jādomā par investīcijām šajā sektorā, kas ir pieticīgs, pieticīgs enerģijas ziņā, ir pieticīgs arī oglekļu ziņā. Tālāk par oglekli. Es domāju, mums būtu jāorganizē pavisam mierīgas debatas šajā sakarā, jo ir ļoti daudz dokumentu, kas pastāv. Mēs zinām, ka ir šī neticamā ekonomikas perspektīva zaļās ekonomikas, bet daži nozares tiek apdraudētas. Un ir mūsu rīcībā e, instrumenti, lai šīs nozares apdraudētu. Es domāju, ka komisija ir jāstrādā nopietnāk, lai varētu noslīpēt tos kritērijus, kas e, dod iespēju definēt riska sektors, un mums ir jādomā par iespējām, kā šos sektors varētu aizsargāt ja mēs sasniedzam 30% līmeni, tad kādi ir nosacījumi, kas notiek, un varbūt uh, referenta arī klausījās uh, sarunas par oglekļa kredītu, un vai būtu nepieciešams uh, turpināt strādāt ar samērā vaļīgu instrumentu, vai arī tik tiešām noteikti šo pāri uz 30%. Kolēģi Korhola. Kolēģi Korholas kundze. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kollega. Paldies priekšsēdētāji. Sirsnieks, paldies. Es vēlos eh, kolēģiem Sizelī pateikties par šo ļoti līdzsvaroto pieeju. Ir būtu ļoti labi, ja eh, šodien mēs varētu runāt jau par eh, Kankūnas rezultātiem. Ja tas nav iespējams, tad uh, Gribētu teikt sekojošo. Kankūnā nekas netika sasniegts, kas būtu kā tāds saistošs attiecībā uz emisiju samazināšanu. Kaut kāds būtu uzņēmies saistības no 20% palielināt samazinājumu uz 30%, bet esmu ļoti pārsteigta. Ja es tagad uzklausu diskusiju par 2020 gadu 30%, nekas netika teikts par to, vai mūsu klimata politika ir efektīva. Nav nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka mēs šos rezultātus varētu sasniegt ar šiem pasākumiem. Ir nu, parādījies tāds mākleru biznes, kas ir eh, parādījies ir arī pazīmes, ka notiek arī ļaunprātīga izmantošana, pārkāpumi un arī ražošanas rūpniecība. Ļoti daudz uh, šeit tie, ir tiešām zaudējumi enerģijas ražošanas sektorā. Tie trūkumi mēs zinām, ka tie, kuri tiešām eh, rada ļoti lielas emisijas, tie, protams, ka nevēlas ierobežot savus pasākumus. Viņi vēlas uh, eh, ieguldīt uh, tehnoloģijās, Un, protams, ka nākotnē to nebūs tik vienkārši izdarīt, ja mēs paraugāmies, kādi ir šie pasākumi. Patiešām ir pārāgri uzsākt šādu diskusiju par 30% samazinājumu. Es nedomāju, ka tas būtu tādā izpratnē, kādā mēs eh, tiešām sapratam šo kopējo pieeju. Tā būs ļoti tāda delikāta lieta, ja mēs eh, dosimies pa šo ceļu. Paldies, kolēģi Grosteta. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt referenci par šo tekstu, jo, lai rastu līdzsvarotu e, pozīciju starp ITRE un vides komiteju, nebūtu nav no vieglas uzdevums. Vairāki pauda gandarījumu par eh, Kankūnā panākto, citi e, izsakās pavisam atšķirīgi. Es domāju, ka Patiesībā pārēj no 20 uz 30 procentiem par to mēs runājam jau gadiem ilgi, bet mums vajadzētu stingri izvērtēt, ko tad mēs esam izdarījuši, kādus pasākums lēmumus pieņēmuši, kādas tam sekas ir par eh, mūsu uzņēmumu konkurētspēju, jo mēs esam pilnīgi eh, miglā. Mums ir daudz instrumentu. Vispirms eh, veiksim pārskatu un bilanci šiem instrumentiem un tad turpināsim. Pirms mēs lemjam par pārēju uz 30%. Es gribētu, lai mūsu rīcībā būtu pilnīga bilance. Un tad, ja mums ir jāņem Eh, jāpieņem lēmums par pārējus eh, mazāk eh, un mīnus 30%, kāpēc nepiemērot savstarpīgumu likumu? To, ko mēs sev uzliekam par pienākumu, lai tu pieņem arī citi, jo nav nekādas jēgas no tā, ja mēs strādāsim pie dekarbonizētas ekonomikas, ja nebūs citos kontinentos nekā analoģiska, kas ir ļoti augsti karbonu līmeņa emitenti. Tāpēc es vēršu jūs uzmanību uz to un tāpēc Mūsu rīcībā ir nepieciešami instrumenti, kuri dod iespēju mums aicināt e, mūsu eksportētājus respektēt pareizāk sakot, mūsu importētājs respektēt e, tās pašas saistības, ko uzņēmamies sniedz. Kā, un kāpēc, piemēram, ne e, deieviest e, oglekļa aplikšanu ar nodoklu uz robežas? I didn't understand. Yeah. Yeah, okay. I, I would like to... Es gribētu pateikties Jordānai par lielisko ziņojumu. Un gribu uzsvērt tikai vienu punktu, jo manā rīcībā ir tikai viena minūte. Ir būtiski analizēt risinājumus eh, nozarēm ar oglekļu noplūdes risku. Ļoti svarīgi ir palielināt līdz eh, šo palielinājumu līdz 30% saistīt ar risinājumu, kādu mēs varētu piedāvāt šām, šajām nozarēm. Ir horizontālas, holistiskas pieejas risinājumi, piemēram, eh, mūsdienās Kyoto protokolā aviācijas nozara, meža nozares tiek skatīts atšķirīgā veidā. Ne nācijas apjoma samazinājuma mērķi, bet gan holistiskā, horizontālā veidā. Tādējādi mums būtu jādomā par šo iespēju rūpniecības nozarēm, kas var tikt pakļauti noplūdei. Notiek izpēte un ir brīvprātīgi e, nolīgumi, piemēram, cementa e, nozarē Tautas partijā ITRE mēs esam pētījuši šos jautājumus un būtu nozīmīgi veltīt zināmu daļu laika, lai varētu meklēt risinājumus šajās nozarēs un analizēt atšķirīgās iespējas, jo būtu ļoti nozīmīgi gan šīm diskusijām, gan arī pēc Kyoto diskusijām. Paldies! Langenes lūdzu nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt kā papildus punktu referents kundze, varbūt gribētu pieminēt laika dimensiju. Ja mēs saglabājam reālu nostāju paraugāmies, tagad ir 2011. gads, un uh, pirms uh, tiks īstenot pasākumu, paies vēl 2-3 gadi. Tādēļ laika ietvars kurā padomās par papildu samazināšanu, ir ārkārtīgi maz. Tādēļ drīzāk varētu pirmajā komisijas ziņojuma pirmajā lapusē drīzāk runāt par 2050. gadu, lai varētu pieņemt uh, investīciju lēmumus, kas būtu ilgtermiņā. Jo kā tagad ir situācija, ļoti daudzi ražotāji nemaz īstenībā nezin vēl, kā rīkoties apstākļos, kad būs spēkā jauna likumdošana, vēl nemaz nav pieņemta kritērija, un ja mēs vēlamies investīciju drošību, mēs jau nevaram 3-4 gadu laikā vēlreiz eh, visu mainīt sistēmu. Vajadzētu padomāt, vai nevajadzētu mainīt laika ietvaru, kurā runāt par eh, papildus emisiju samazināšanu, vai to nevajadzētu pagarināt un varbūt arī radīt citu ietvaru tam visam. Kolēģi, kolēģi Mesaros. Köszönöm, elnök úr. Paldies. Volt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Paldies. Runājot par klimata pārmaiņu reducēšanu, mums būtu jābūt spējīgiem panākt emisiju samazinājumu par 30%. Tikai tagad ekonomiskās krīzes apstākļos uzņēmumi ir cieši no, um, no tās sekām. Tas pats attiecās arī uz um, mājokļiem. Mums ir jābūt skaidrībai par to, kas būs nepieciešams, lai varētu panākt 25% samazinām, lai redzētu, nu, kādi pasākumi ir jāveic, kāds ieguldījums būs nepieciešams un kādas izmaksas būs 20% stratēģijai. Tagad mēs zinām, ka šīs izmaksas jau salīdzinoši ir pieaugušas, un ar to ir jārēķinās, runājot par ambiciozākiem mērķiem. Mums pirmām kārtām ir jādomā, kā mēs radīsim priekšnoteikums šim emisiju samazinājumam, piesaistot citus starptautiskus partnerus, radot finansiālus stimulus uzņēmumiem. Un katrai valstī ir e, aktīvi jāstrādā šajā virzienā. Ir jābūt starptautiskai sadarbībai. Paldies! Kolēskas Babenskas kundze. Pos. E, panie przewodniczący, ja myślę i bardzo popieram to. Paldies, priekšēdētāji. Es atbalstu Čordānas kundzes teikto proti uzklausīšanas gaitā mums jāpiesaista eksperti no dažādiem specifiskiem reģioniem. Uh, un jāuzklausa viņu viedoklis. Mēs tagad cenšamies pienāk, panākt tādu vai uzstādīt sev mērķi, kas visiem būtu vienāds, bet mainot šo robežvērtību pat par tikai par dažiem procentiem ietekme atsevišķās valstīs var ļoti, ļoti atšķirties. Un Un es gribētu zināt, kādas būs izmaksas, palielinot mērķi no 20 līdz 25 procentiem tieši tajās valstīs, kurās daudz izmanto ogles kā kurināmo. Un viens piemērs šeit būtu arī Polija. Um, Iespējams, ka attiecīgās nozares pārcels savu darbību uz uh, Ukrainu, tas uh, nelabvēlīgi ietekmēs uh, mūsu uh, industriju, bet būtībā mēs taču esam vienotā Eiropā, vai ir skaidrība par to, kā mēs varam sadarboties Eiropas ietvaros. un kādas ir mūsu ietekmes iespējas arī ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Kurz, bitte, bitte. Romāna Čizeles kundze. Komentirala, bi si želela vsakega posebej, ampak. Paldies! Es nekomentēšu katra kolēģa teikto. Runājot par pašreizējo likumdošanu, eh, mums ir jābūt skaidrībai, kā mēs to īstenosim un kā mēs varam prognozēt to, ko sasniegsim līdz 2020. gadam. Mums ir jāspēj raudzīties arī tālāk nākotnē līdz 2050. gadam. Un pašreizējie notikumi liecina par to, ka informācijas apjoms ir liels, ir daudz ieinteresēto pušu, mums ir jāapmainās viedokļiem uzklausīšanā, turklāt nepieciešams dzirdēt konkrētus skaitļus. Arī es bažījos par atšķirībām reģionos, jo komisija savā ziņojumā uh, runā par to, ka tieši nabadzīgās valstis iespējams vieglāk šos mērķus sasniegs, bet ko tas nozīmē, lasot starp rindiņām? Paldies par visiem komentāriem, paldies par ieteikumiem, un kā es jau teicu, man tagad ir jāvienojas ar vides komitejas referentu. Es eh, domāju, ka jau jūnijā, maijā mēs vēl nevarēsim pieņemt galīgo lēmumu. Paldies! Tagad mums vajadzētu ātri noskaidrot Vai būs iespējams organizēt kopēju uzklausīšanu ar vides komiteju vai nē? Tas ir jautājums, kas mūs interesē pirmkārt. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Desmito es lūdzu tomēr pārcelt uz citu laiku. Mūsu viesis jau sēž šeit stundas ceturksni. Uh, Un mēs varam izvēlēties, vai nu mēs tagad dodam vārdu Adamoviča kungam un diskutējam par viņu un Kankūnu apskatīsim pēc tam, vai arī mēs pārceļam Kankūnas jautājumu uz citu sanāksmi. Kas tad būtu labākais risinājums? Vai pārcelsim Kankūnas informāciju uz nākamo reizi? Tā tad klug un vernünftig. Bitte um Entschuldigung. Es atvainojos, varbūt es mazliet tā druģaini darbojos. Es vienkārši cenšos paspēt visu, kas jāizdara. Tagad uh, sveicu Georgu Vilhelmu Adamoviču, Eiropas koordinātoru savienojumiem ar Ziemeļa Eiropas šelfā izvē, izvietotajām vēja spēkstacijām, un mums būs iespēja uzklausīt viņa pri, eh, prezentāciju un arī uzdot jautājumu. Sadamoviča kungs, vēlu jums laimīgu jauno gadu, sekmes darbā, un došu vārdu tagad jums, un visiem pārējiem lūdzu tagad uzmanīgi klausīties. Lūdzu, runājiet tik kodolīgi un īsi, cik vien iespējams, un tad vēl mums būs laiks debatēm. Ja, einfach für den roten Knopf. Ja, Herr Vorsitzender. Ich, oder? Nee, ist an. Ist okay. Herr Vorsitzender, meine Damen un Herren. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es izniedzu paldies, ka jūs devāt man iespēju ziņot par savu darbu kā koordinātoru šai ārzemju izmantošanā Ziemeļjūrā un uh, Baltijas jūrā. Es šeit paskatījos uz savām piezīmēm, gribētu, negribētu runāt detalizēt par savu darba juridisko pamatu. Gribētu tikai skaidri parādīt, ka 27 valstu Eiropā ar gandrīz vai 45 miljoniem iedzīvotāju. Gribētu jautāt, vai šāda, šāds atsevišķs pasākums Eiropā var kaut ko sasniegt. Esmu tāds ļoti paškritisks attiecībā uz savu darbu, bet gribētu teikt, ka tas darbojas ļoti labi ir arī atbalsts no komisijas puses, DG enerģija, no šī ģenerāla direktorā darbiniekiem. Šie darbinieki man ir devuši līdz ļoti daudz ceļā šajā darbā. Ir svarīgi arī, ka, ko mēs esam diskutējuši šeit par naudu. Eiropas Savienības koordinātoram nav pašam savu finanšu resursu, kas attiecas uz darbu. Tas, protams, attie, ļoti sarežģīja darbu. No vienas puses ir, mēs gribam tādu nozares ekspertīzi, uh, Bet, eh, ja priekšādā nav šāds budžets, eh, no otras puses viņš varbūt savā galvā tāds drusku brīvāks eh, pārdomās, kā apieties ar valsts naudu. Ko šeit esmu ierakstījis šajā pārskatā, kā mēneša uh, samaksa, tas ir tāds drusku minimāls viss, nu, salīdzinājumā to, to, kas no manis tiek gaidīts, to arī gribēju vēl īpaši pieminēt. Vienkārši tā ir, ka Eiropa no vienas puses tāda tādu lielu žestu, e, bet reizēm tā ļoti grib taupīt līdzekļus. Ko dara koordinators? Man ir darba grupa, ko esmu iedibinājis, kas e, tagad e, darbojas Ziemeļjūras reģiona valstīs un arī Baltijas jūras valstīs. Šī darba grupa ir ļoti neformāla. Tur ir gan politika iesaistīta, gan nevalstiskās organizācijas dialogs ar nevalstiskām organizācijām man ir ļoti svarīgs. Tur arī uzņēmumi. Vienmēr ir tā, kā dažādi punkti. Un mums ir arī no konsultantiem, mēs domājam, ļoti tādus atšķirīgus viedokļus. Un varam ņemt vērā to arī politikas līmenī un uzņēmumu līmenī. Šī darba grupa satiekas vismaz četras reizes eh, gadā Briselē vai arī citur. Un eh, tā ir būtiskais pamats arī manam darbam. Turklāt es arī saglabāju kontaktus ar valdībām, ar pilsonisko sabiedrību un citiem. Instruments, kas man ir gada ziņojums, ko es nosūtu komisijai un Eiropas parlamentam. Trešais ziņojums ir jau arī kopš gada beigām sagatavots, tas ir arī jums pieejams. Būtiskos punktus esmu šeit apkopojus. Tas attiec uz maniem darba rezultātiem. Pirmkārt, principā Par atjaunīgajām enerģijām runājot Eiropā. Rezultāts būs tāds, ka nemodificējot un nepaplašinot esošos tīklus, nebūs iespējams to nodrošināt. Eiropas mēķis atjaunīgo enerģiju jomā to varēs īstenot tikai tad, ja mēs būsim arī gatavi attiecīgi rūpēties par eh, infrastruktūrām, ir īpaši par eh, elektrību. Šai ziņā man ir, eh, šeit esmu ievērus, ka ir diskusijas Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan politiskas diskusijas, vienmēr parādās jautājums, kur ir kompetences Eiropa, pie kā ir šīs kompetences attiecībā uz infrastruktūras izbūvi. 194. pāns Lisabonas uh, līgumā jau to tiek norādīts. Tur ir noregulētas Eiropas kompetences tādā principiālā noregulējumā. Ja jūs to visu ņemat vērā diskusijā, tad jūs būsiet pārsteigti par to, jo šo 194 pantu īstenībā man gan neviens nezina. Ir tīpaši par šiem uh, pārnesumu tīkliem šis temāts. Tas arvien vairāk ir kļuvis par Eiropas jautājumu. Tādēļ mans pirmais punkts ir ļoti svarīgs. Mums uh, ir šeit daudz vairāk jāstrādā ar Eiropas kompetencijām. Tur ļoti skaidri parādās, ka tikai šajās Eiropas kompetencijas daudz vairāk var pamatot nepieciešamību gan politiski, gan ekonomiski izbūvēt šos tīklus Eiropā. Tas attiecas kā uz offshore tā uz savas zemes eh, jomu. Otrkārt, kas ir uh, attiec uz 20, mm, 20 mērķi, 20%, 20% atjaunīgās enerģijas 2020. gadā, mēs runājam par 35% attiec uz eraktiem, un ja jūs diskutējat šeit par 30%, šo diskusiju jūs uzskatāt par ļoti labu un pamatotu, uh, bet eh, tas vēl viss nav pieņemts. Ja šie 30% mērķi, ja to īstenos eh, par 50% elektrība, pamatoties uz atjaunīgiem enerģiem, Eiropa 50% elektrības jomā, tas nenozīmē neko citu kā eh, rūpniecības revolūciju, un kaut galā tas attiecas arī uz nepieciešamību šos produktus sniegt klientiem. Un tas nozīmē, ka arī būs tiešām jāizbūvē Eiropas tīklus. Tas attiecas uz Ziemē jūru un Baltijas jūru. Mēs šeit runājam par 2020. gadu, par 40 gigavatiem, 2030. gadā 150 gigavati. Tas ir milzīgas dimensijas. Lielā iespēja, tas sniedz lielas iespējas, bet to varēs tikai tad rezultatīvi īstenot, ja būs ne tikai šie vēja parki, bet, eh, ja mēs tiešām sniegsim iespējas klientam to visu izmanto 24 stundas dienā. Konkrēti punkti no mana ziņojuma. Jā, protams, ļoti jauki runāt par panākumiem, bet eh, es sākšu ar punktu, kas īstenībā eh, tāda īsta Eiropas katastrofa. Runāšu par to kritiski. Tas ir projekts eh, Baltijas jūrā. To sauc Krigers Flak. Tur ir Zviedrija, Vācija, Dānija, lai pēc iespējas uh, lielāku potenciālu varētu rezultatīvi izmantot no Baltijas jūras, bet, diemžēl, Zviedrijas prezidentūra no Zviedrijas uh, puses paņēma to visu atpakaļ un, un atteicās no tā. Viņi nepiedalīsies šajā Krigers flak projektā. Tas patiešām šajā uh, jūras offshore diskusijā ir svarīgi, jo šis trīs valstu pieeja šajā projektā uh, bija ļoti svarīgas, un tur varēja atbildēt ļoti svarīgiem jautājumiem tirgus attīstībā, tehnisko uh, jautājumu ziņā. Tas būtu tās trīs nacionāls projekts no trim valstīm, tas būtu patiesi Eiropas projekts, bet, diemžēl, viena valsts Zviedrija projekta fāzē izstājās no šī projekta. Ļoti žēl, ka tā notika. Es esmu tik brīvs, ka es varu pateikt, ka tā īstenībā ir Eiropas katastrofa, jo mēs šajā lietā bijām pavirzījušos priekš Krigas flak Baltijas jūrā. Mums ir jāapzinās, ka Mums ir jāpadomā par kopīgu Eiropas elektrības tīklu. Tur ir vajadzīgi interkonektori, sasaiste, un tur viens tagad trūks Baltijas jūrā, kas būtu bijis svarīgs ne tikai Norvēģiju, bet arī Zviedrijas potenciālu vajadzēja šeit izmantot, sasaistīt ar vidus Eiropas potenciālu. Es domāju, ka ir žēl, ka šādas problēmas arī sabiedrības diskusijā un politiskajā diskusijā parādās daudz par maz, jo šeit var diskutēt uh, par to, kur mēs vispār virzāmies Eiropā šajā ziņā. Ļoti viegli nodefinēt mērķus, bet ir sarežģīti īstenot mērķus. Un ja ir panākts kaut kas tāds kā Krīgers flak, un ja kāds izstājas, tad tas nav labi un jauki. To tieši kā Eiropas uh, koordinātors. Es jau gribēju, lai es runāju skaidrs vārdus. Kas ir sniedz labus panākumus? Tas ir mūsu diskusijā, mūsu diskusija 7. decembrī pagājušā gadā. Kādēļ tas ir bijis svarīgs punkts? Jo desmit Ziemeļjūras valstis, ieskaitot Norvēģiju, parakstīja projektu, kurā bija trīs darba tēmas - tehnisku jautājumu interpretācija Ziemē jūras tīklā, otrais tēma - tirgus noregulējums, kādam ieskats nākotnes tirgumu, trešais eh, atjaunīgās enerģijas, elektrība, kā to visu labāk ieviest tirgu, un treškārt plānošanas un atļauju izniegšanas jautājums. Tas arī bija būtisks punkts. Tas bija saprašanās memorandā viss eh, noteikts. Tā bija kā tā darba programma, par ko vienojās, un šīs desmit valstis 2012. gadā vēlas sasniegt eh, konkrētu rezultātu. Uh, kādi ir priešnosacījumi politiskajā, ekonomiskajā līmenī, kādi ir jārada šajā jomā, lai enerģijas un klimata mēķus Eiropā varētu īstenot. Šis projekts ir uh, tāds, ka es viņu būtībā pavirzīju uz priekšu, uzsāku. Tas ir labs panākums, ka šīs desmit valstis ir vienojušās par to. Liels panākums tādēļ, dāmas un kungi, ka arī šie pārnesumu tīklu operatori tur piedalās, un arī nacionālie regulātori arī ir iesaistīti šajā procesā. Regulātori, tā ir, tas ir Eiropas izgudrojums, tas ir atbalstāms tīkla izbūvē, tam ir vadošā loma, un tādēļ visos procesos, kas ir politiski uzsākti, regulātoru kompetence arī ir jāiesaista daudz vairāk Eiropas līmenī. Tādēļ tīkla attīstībā Ziemeļjūrā tas ir labākais rezultāts iepriekšējos gados, kas ir sasniegts. Otrais komentārs par šo, jo es runāju par regulātoriem. Es domāju, ka mums Eiropā ir nepieciešama daudz intensīvāka diskusija ar regulātoriem. Viņi ir ļoti piesaistīti nacionālajai likumdošanai, un uh, tas var radīt um, problēmas regulātoriem, atļaujām, tīkliem vai pieejām tīkliem. Tur ir kapitāla tirgus nosacījumi, ir pārāk maz sasaistīti ar Eiropas regulātoru lēmumu pieņemšanas procesu, jo katra regulātorais lēmums gal galā ir nodefinēts uh, tādā veidā, ka tiek ņemta vērā kapitāla spēja, jo pārnesuma tīklu operatoriem kaut kur ir jādabū nauda viņu projektiem, un regulātors nosaka, eh, ko viņi drīkst nopelnīt eh, šajos projektos. Tādēļ tas ir temats, par kuru vajadzētu daudz intensīvāk diskutēt politikai. Tas attiecas uz eh, valsts un uz valsts un uz uzņēmumiem, jo tie tāpat attiecas gan uz valsts kapitālu, gan uz privātiem operatoriem. Uh, Šajā nedēļā jānāk no kapitāla tirgus, un ja tiek eh, uzbūvēta pārvedums caur Ziemējūru, un tur kāds 3-4 valsts piedalās, un tur ir 3-4 dažādi regulātoriskie lēmumi, tad tas var negatīvi ietekmēt visu projektu. Un arī kapitāla tirgus lēmumu par to, kādu naudu viņi var sniegt. Gribētu atstāt to un uh, ne, ilgāk par to nerunāt, tas ir īstenībā ekonomisks uh, lēmums, kā mēs uh, attiesimies uz šiem kapitāla tirgus priekšnosacījumiem, kā mums izdosies principā Eiropas regulātorus šeit vairāk pavirzīt uz tādu Eiropas līmeņa domāšanu. Es varētu iedomāties, un to esmu pieminējis savā ziņojumā, ka, lai šeit sasniegtu Eiropas līmeni, ka varētu ierīkot kaut ko tādu kā konsultantu komisiju. Tie varētu būt kā 4-5 uh, eh, speciālisti Eiropas centrālajā bankā, kas paraudzītos, kāda ir attīstās e, kapitāla tirgus, kādas ir procentu likmes, enerģija investīcijas, un lai re regulātori nebūtu piesaistīti pie šī ziņojuma, bet lai viņi varētu izteikties par šo ziņojumu, kādēļ viņa Eiropas centrālās bankas ietiekumiem seko vai neņem to vērā tas pozitīvi ietekmētu kapitāla tirgu, un tādā veidā varētu radīt daudz lielāku caurskatāmību šajā procesā, bet nevajadzētu nekādas struktūrāls pārmaiņas, nevajadzētu nekādu otro iekšējā tirgus paketi, kur īstenībā jau ir noregulēti Eiropas regulātoru noteikumi, un šis SS process būtu daudz, tur jau tāpat ir daudz birokrātijas, un to nevajadzētu vēlreiz pārstrādāt. Tur daudz vairāk kas ir jādara regulēšanas eh, lēmumi nacionālajiem regulātoriem, tiem ir jābūt sārskatāmākiem attiecībā pret politiku, sabiedrību. Tas ir ļoti ekonomiski sarežģīti. Nākamais punkts, ko gribētu norādīt, ja jūs runājat ar iesaistiem pusēm, apšau nav nekāda jēga, ja nav nekāda sasaiste ar savu zemi. Tas ir plānošanas un licenču problēmas, kas ir Eiropā. Gribēju mēģināšu to, dāmas un kungi, uh, parādīt konfliktu, ko mēs varētu nosaukt par Eiropas konfliktu un to tādu kopsaucēju atrast. No vienas puses šeit ir ļoti tāda aktīva enerģijas politika, kas ir virzīta uz ilgspējību un uz atjaunīgu enerģiju. Neviens nešaubās, ka tam nav nekāda alternatīva. Mēs to jautājumu pareizi iz, e, izprotam, bet bieži vien ir ļoti sarežģītas atļauju problēmas, ja nepieciešama jauna infrastruktūra. No otras puses, Eiropā ir vajadzīga ilgspējīga vides dabas politika, kas attiec uz dzīvotnēm, uz putnu aizsardzību un tādiem jautājumiem. Tur ir divas Eiropas ilgspējības stratēģijas, vienmēr ņemot vērā to, ka atjaunīgās enerģijas tikai tad varēs vainagoties panākumiem, ja būs attiecīgas eh, pārvadu tīklu infrastruktūras. 20% mērķis, tur ir runāts par 42 eh, kilometri, 42 tūkstoši kilometri ir jāizbūvē no jauna, lai to visu pasniegtu. Es šo skaitu nevaru tā īsti novērtēt, pat tad, ja tas būtu kaut 30% par augstu, šie 42 tūkstoši kilometru jaunas pārvadu līnijas, tas būtu tāds ļoti tāds dramatisku apmēru skaitlis, eh, ir tieši šis jāstāja ar vidas mērķiem, kā risināt šo konfliktu. Šeit esmu pasūtījis ekspertīzi, kas arī ir iekļauts manā ziņojumā. Ekspertīze nonāk pie slēdziena, ka nav nekāda jēga uzsākt Eiropā diskusiju par floru faunas dzīvotni attiecies vai putnāsardzības direktīvu attiekties. Bet ir saprātīgi raugoties uz konkrētiem projektiem, uh, varbūt padomāt par citām prioritātēm. Citu prioritāšu izvirzīšanu risinājums, ko esmu jums ieteicis, izskatās tādi, ka uh, dzīvotņu direktīva un putnu aizsardzības direktīva, tos vajadzētu papildināt. Tādā ziņā, ka ja kāds uh, strāvas līniju projekts saistībā ar atjaunīgajām enerģijām un dzīvotņu aizsardzības direktīvām ir saistīti, tad vajadzētu padomāt plānošanas procesos, kā strāvas līnijām kuras normas tieši attiecas no dzīvotņu un putnu aizsardzības direktīvām. Manuprāt, mēs tikai tā tiksim tālāk, ja mēs tiešām interesē diskusim par šo konfliktu, par šo pretrunu, kas šeit rodas. Šeit esmu iekļāvis šo ekspertīzi, un ne tikai tādēļ, ka nevajag nekā no kāda jēga vienmēr tikai pamatoties savu profesionālu pieredzi kaut kādas idejas radīt, bet es šeit ļoti konkrēti esmu noformulējis priekšlikumu, kas pamatojas uz eh, profesionālu ekspertīzi, kas ir arī Eiropas līmenī svarīga, vēlētos par to, lai vismaz par to tiktu uzsāktas diskusijas, jo nav nekāda jēga vienmēr noslēpties uh, un aizbēgt, ies, piemēram, paredzēt Vācijas-Bēļģijas robežu. Kas notiks, ja 5-6 gados būs vajadzīgs šis interkonektors starp Vāciju un Bēļģiju, bet, ja paskatāties, kas ir starp Vāciju un Bēļģiju, 100% tur, tas ir aizsarga uh, zona, aizsarga reģions. Vai arī uh, Gaizu uh, kalnus arī šajā reģionā, tur jau nebaz nevar šādu aug, uh, augstspriedzes strāvas līniju uzbūvēt. Kas ir jautājums, ja mēs ļoti padomājam par, par, par, par projektu Desatech? Tas ir 20% mērķis 2050. gadā, vai tas tiešām nostrādās, bet ja mēs to visu gribam pārcelt uz Eiropu, piemēram, Pirinē kalnos, kur šodien ir ļoti grūti tādu augstspriedzes strāvas eh, pārvadu līniju uzcelt. Manuprāt, daudz intensīvāk ir jādiskutē par šiem starp savienojumiem. To nedrīkst vienkārši izbīdīt no politiskām diskusijām, bet mums patiešām Eiropā ir jābūt gataviem principā runāt par mūsu Eiropas konfliktiem, mērķu konfliktiem. Starp citu, eksperts savā ekspertīzē noformulēja ļoti tādu interesantu teikumu par plānošanu un uh, atļauju izsniegšanas procedūru. Eiropa nedrīkst atstāt valsti šajā jautājumā vienas pašas Es domāju, ka tas tiešām ir ievērības cienīgs teikums. Lai šī visa pieeja nebūtu tikai un vienīgi teorētiska, vēlētos gribētu jums parādīt vēl vienu pārskatu. Septiņas, septiņi projekti no ten projektiem, kur uh, ir runa par ātru īstenošanu, kur ir uh, par Eiropas vidas tiesībām, tas uh, nav izdevies. Mums šodien Eiropā plānošanas uh, ziņā līdz augstspriedzes strāvas tīklam vajag da daļai 10 vai pat 15 gadus. Tad mums ir mērķis 2020. gadā 35 elektrības, 35% elektrības ziņā pamatot uz atjaunīgām uh, enerģijām. Bez, in, bez diferenciētas infrastruktūras tas nebūs iespējams. Kā rīkoties šādā situācijā? Nākamais punkts. Mums eh, daudz vairāk ir eh, jārunā par tehniskiem jautājumiem, par jautājumu par strāvu, maiņu strāvu. Tā ir ļoti sarežģīta tēma. Līdzstrāvu, maiņu strāvu. Šeit ir ļoti auglīgs eh, dialogs kopā priekšsēdētāji gribētu jūs aicināt padomāt, vai no Eiropas parlamenta puses varbūt šeit varētu uh, padomāt par Eiropas pilotprojektiem un to daudz vairāk veicināt. Negribētu runāt par tehniskām detaļām, es vienkārši šeit pārkāpu laika ietvaru, kas man sniegts, bet ja mēs runājam šeit par Eiropas uh, uh, līniju nepieciešamību, tad gribētu jūs aicināt padomāt par Eiropas uh, pilotprojektiem, kur būtu runa par tehnoloģijas jautājumiem. Par tiem vajadzētu diskutēt, lai saņemtu tur atbildes, kas būtu nepieciešamas regulātoriskiem lēmumiem par jautājumiem, ko īstenībā dara šo tīklu operators. Šeit ir vairāk ierosinājumu, kā šāds lietas varētu izskatīties. Nākamais punkts, kas ir saistīts ar plānošanu un atļauju izsniegšanu, tas ir uh, Zātsburgas projekts. Mana pieredze šajā jautājumā šeit komisija un ar Eiropas parlamentu līdzdalību, kā Eiropas koordinators, es uh, pirms pusotra gada, pusgadu biju Austrijā, Un tur patiešām izdevās uh, pavirzīt uz priekšu projektu, kas desmit gadus bija iestrēdzis strupceļā. problēma bija jautājums kabelis vai brīvais uh, eh, pārvadījums. Tas ir tāds tehnisks jautājums. Tātad šīs HVDC eh, sistēmas, tās nav kabeļu tehnoloģijas, bet daudz vairāk. Nav nekā ģēka vienu pataisīt par tādu melnu vēlnu, un otru skatīt par pilnīgi pareizu. Uh, šeit ir arī jāpadiskutē, kādas ir izmaksas regulatoru skaitām, tad kur tehnisko iespēju izvēlēties, vai kabeļus, vai otru iespēju. Tas var radīt lielākas izmaksas, to, vai to drīkst uzliekt patērētiem kā papildus maksu vai nē. Un tie ir jautājumi, par ko interesē ir jāpadomā. Tādēļ es šeit esmu ieteicis par šo jautājumu, kas daļai radījuši ļoti pretrunīgas diskusijas. Tā šeit komisija, kas uh, Eh, lai tā sanāk kopā ar Eiropas kabeļu ražotājiem, un tas bija tāds lab, ļoti labs process, un šeit eh, ir tādas, eh, tāds vienošanās dokuments starp Eiropas komisiju un Eiropas kabeļu diskusiju kabeļu ražotājiem, lai to varētu visu novērtēt, vajadzētu tādu novērtējušu diskusiju par to visu. Un šeit no abām pusēm ir argumenti, uh, mm, vajadzētu vienkārši paņemt sev drusku laiku un paraudzīties uz šo dokumentu. Nākamā pēdējā piebilde, ja mēs runājam par atjaunīgo diskusiju, Ziemeļjūra, Baltijas jūra, visu savu potenciālu. Dāmas un kunga, šeit paraudzīsimies uz rezultātu, kas Eiropā vai daudz vairāk vajadzētu runāt par reģionālo potenciālu. Ziemeļjūra ir daudz nāciju projekts. Ja mēs paraudzamies arī kāds ir iespējas, piemēram, ap Skotiju vai kaut ko citu, tad ir skaidri redzams, ka šis reģionālais vērtējums, manuprāt, tā, tur vajadzīga pavisam cita Eiropas diskusija. Es eh, savā ziņojumā to esmu ilustrējis ar diviem piemēriem, jo ir problēma, ka mēs ar saviem dalību valstu likumdošanām šeit eh, aizķersam ceļu Eiropas dimensijā, viena dara to, cita kā dara kaut ko citu, tam nekāda jēga nav. Ja mēs paraugamies patiešām, kā radīt atjaunīgās enerģijas, kāds ekonomiskais potenciāls tā ir, un konsultatīvā procesā tas jau ir kļuvis redzams, tad mēs nonākam pie rezultātu, ka šis jautājums gan ekonomiski, gan arī vidas ziņā, protams, ka par to vajag Eiropā diskutēt pavisam savādāk, lai varētu izmantot tos potenciālus, kas jau Eiropā eksistē, lai tos izmantot pavisam savādāk, tās labāk. Ko mēs darām no koordinācijas puses? Pēdējā piebilda Mēs atbalstām šo procesu desmit Ziemeļjūras valstīm. Es eh, esmu arī institucionāli iesaistīts darba grupā. Mums ir tāds uh, laika grafiks, aktīvs laika grafiks, ko mēs gribam darīt šajā gadā. Un šī gada laikā priekšēdētā kungs uh, kļūs skaidrs, vai mandāts tiks pagarināts mans, jo tas beidzas. Jā, jā, tiks, <laughs> teica priekšēdētājs. Nu jā, es tam piekrītu. Jā, es gribētu. Uh, uzsākt jums diskusiju, vai jūs vēlaties ar mani sadarboties vai nē. Mans, eh, jā, patiešām tas bija jauka, no manas puses var teikt, jā, patiešām tas sagādā prieku un eh, šādu pārskatāmību var ievies šajā procesā. Sirdnieks paldies, es gribētu ieteikt izlasīt šo ekspertīzi. Esmu gatavs jebkurā laikā nākt pie jums uz politiskajām grupām. Detalizētāk visu varēs izklāstīt, ir vesela virkne ieteikumu, arī jautājumā, par eh, atļauju procedūru, tas ir ļoti skaidrs, ka tur ir ļoti daudz spridzekļu, konfliktu potenciālu. Un, eh, protams, ja mēs domājam par šiem esošiem direktīvām, par jaunajiem tīkliem, process ir uzsācies. Esmu gatavs arī mazākās grupās, vai arī šeit komitejā detalizētāk izklāstīt savas tēzes. Cīnīties paldies, ka klausījāties tik aktīvi manā izklāstā. Paldies! Paldies, Adamoviča kungs! Paldies par jūsu darbu! bet arī par to, ka jūs runājāt par problēmām un minējāt arī risinājumus. Nevis vienkārši izklāstījāt, cik jauki būtu, ja būtu kaut kas. Un tagad mums ir skaidrs, kur ir problēmas, un jūs pastāstījāt arī par iespējamiem risinājumiem. Tas mums ļoti varētu palīdzēt. Esmu jums ļoti pateicīgs par šo uzstāšanos. Un jādomā, ka arī mūsu eksperti vēl vērsīsies pie jums ar jautājumiem un gribēs runāt par jūsu ekspertīzi. Turmes kungs, lūdzu. Jā, tas bija tiešām ļoti tāds izsmeļošs uh, ziņojums, un man patīk, ja cilvēki runā skaidru valodu. Jūs esat ilgadējs enerģijas eksperts. Es, diemžēl, neesmu detaļās iepazinies ar jūsu uh, prezentāciju, bet uzdošu dažus jautājumus. Vēlreiz paldies par atklātajiem vārdiem par to, kā bez atjaunīgajām enerģijām mēs iztikt nevarēsim. Un pat šie 50% vai 55 vai 60 proti emisiju samazinājums Tas ir apmēram tas rādītājs, ko mēs sasniegsim 2030. gadā, ja darbosimies tā, kā esam iecerējuši un uzsākuši. Ir ļoti arī, tas šis jautājums ir saistīts ar to, vai mēs eh, varēsim pierādīt savu pārākumu eh, energo neatkarības nodrošināšanā, runājot par projektu Krīgers Flek tad jāsaka, ka Zviedri nav parādījuši sevi no labākās puses. Es īsti nesaprotu, kā un kāpēc, kā Zviedri grasās izmantot savu uh, onshore potenciālu, kas joprojām ir ļoti liels un netiek izmantots. Par trešo, par harmonizēšanu. Šajās debatēs ir jārunā par visām detaļām, par niansēm. Lielākā problēma harmonizēšanā pārobežu infrastruktūrās ir lielākais uzdevums. Esmu ticies ar Dāņu uzņēmumu DUN, kas ir lielākais investors Ziemeļjūrā, gan Nīderlandē, gan Lielbritānijā un at, viņi atzīst, ka atbalsta schēmas nerada problēmas. Vienalga, vai tas būtu konkurss, kas tiek organizēts Dānijā vai Nīderlandē, tam nav nozīmes. Problēmu rada tas, ka pārvads, piemēram, Dānija, Lielbritānija, par to tagad tiek diskutēts, bet jautājums paliek, cik ātri šo tīklu ir iespējams izveidot, jo divu ar pus vai trīs stundu laikā ir tikai gaidāms stiprs vējš, un tas arī ir jāņem vērā, izstrādājot šo tīklu. Mēs esam centušies izvairīties no monopola viedu, vien, veidošanas tīklos. Un tagad mēs dzīvojam citā laikmetā. Ir nepieciešams integrēt Lielbritāniju un īriju Eiropas tīklos kaut vai tāpēc, lai samazinātu izmaksas. Mums ir jāvienojas ar regulātoriem pēc iespējas ātrāk. Es ļoti atbalstu arī jūsu ideju par kapitāla uh, sagādi, piegādi vai uh, aprīkojumu ar kapitālu. Un šeit ir finanšu instrumenti, ko var izmantot. Uh, par jauniem projektiem un atļauju piešķiršanu. Tas ir tāds ļoti jutīgs jautājums, tā kā karstu kartupeli mētā, bet ir jāizrāda, ir jārīkojas ar lielu atbildības sajūtu. Mums ir jādiskutē vairāk par kabeļu um, sistēmu, par izmantot, var izmantot arī informācijas tehnoloģijas un ir arī jauni tā saucamie oglekļa uh, šķiedras masti, kas ar kuriem kurus var izmantot ar Tātad šeit um, šo tērauda mastu vietā, ja izmanto oglekļu šķiedru, tas atvieglina arī atļauju izsniegšanu, jo šie masti pieļauj to, ka nu, šī trase nekļūst tāda pārāk plata vai neaizņem pārāk daudz vietas. Tai nav vajadzīgas uh, īpašas atļaujas. Un mēs runājam par pasaules tirgu. ABB, uh, eh, tas ist uh, uh, früher. ABB uzņēmums Siemens un uzņēmums, kas agrāk ražoja Itālijā riepas, tie ir ļoti nozīmīgi spēlētāji mūsu tirgū, bet tagad ASV programmatūras izstrādātāji un arī ķīnieši vēlas izmantot tieši šajā vietā, uh, izmantot iespēju ienākt mūsu tirgū. Man ir konkrēts jautājums par Merchant Lines Un jautājums ir par šo saprašanās memorandu, ko es vērtēju ļoti augstu. Un investoriem un tīklu operatoriem vajadzētu apzināties, ka mēs vēlamies gan rūpīgi izdiskutēt visus jautājumus, gan arī neaizskavēt projektus, kas jau ir uzsākti. Kolēģis Glants, lūdzu, Paldies arī, paldies par skaidrajiem, par atklātajiem vārdiem. Es jau esmu pieredzējis, es zinu, ka jūs uh, runājat parasti, skaidri un saprotami. Un runājot par iespējām attīstīt uh, starp savienojums. Liela problēma, protams, ir izmaksas. Runājot par kabeļu vai uh, pārvadu um, izveidi, tad arī šeit e, reģionā, no kurienes nāku es, uh, pie Berlīnes, arī notiek šī diskusija. Un jautājums ir ne tikai par izmaksām, bet arī par to, kā šis pārvads Uh, pēc tam izskatīsies, un runa ir par tādu nu, teritoriju, kas, tiek, uh, kas ir aizsargājumais rezervāts. Vēl man interesē, kāda ir jūsu pieredze saistībā ar Eiropas projektiem, un ja mēs mēģinam tos popularizēt un, un uh, runājam par tiem. Varbūt mēs paši ieskrienam lamatās, ja cilvēki, kas tāpat cīnās ar infrastruktūras problēmām, bet padzirdot par Eiropas projektiem, viņi domā, ā, nu tagad mēs varam atpūsties, lai no nu Eiropa ņemas, un tad vietējie iedzīvotāji uh, nāk uh, demonstrācijās. Lūdzu, Nistelroja kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Mēs, eh, paldies Dievam, eh, tā, tas bija arī temats, kas arī turpināsies, jo tas ir ļoti būtisks. Parlamentā mēs bieži vien esam jau runājuši un tiekuši, ka ir jāizmanto vēja spēkstacijas. Mēs arī esam vienmēr tiekuši, ka ir jāparaugās uz juridisko pamatu, jo tur ir problēma. Ir arī nacionālā likumdošana, nacionālā licenču izsniegšana, kas bieži vien ir pārāk lēna. Uh, Nīderlandē mums, eh, mēs esam darījuši daudz, lai pārstrādātu principiāli likumus enerģijas infrastruktūras jomā, lai varētu sasniegt progresu. Un eh, jūs eh, nosaucat vairākus piemērus, kā šāds projekts var savā starpā stāstīt arī likumdošanas ietveros. Ir labi, ka jā, projekti, par ko šeit ir runa, kas uh, ir pamatot Eiropas interesēs, kas ir pārobežu projekti, ka tie tiek veicināti, ir arī ļoti svarīgi, un tā ir patiesa iespēja. Gribētu vēlreiz pasvītrot, un uh, jūsu ziņojumu ar lielu uzmanību es izlasīšu. Arī Turmes kungs norādīja, ka ir vajadzīgi dažādi starpsavienojumi, kas ir izlaicīgi nepieciešami, jo nav iespējams uh, sasniegt mērķus un investēt, ja nav optimāli savienojumi. Paldies! Jā, paldies, kolēģi Holas kundze. Thank you. Um, I was... Paldies. Es ar uh, lielu interesi uzklausīju uh, jūsu sacīto pār um, um... Krīgers flaka problēmu. Un es gribētu zināt, kāda veida līguma saistības un būtu nepieciešams izveidot šeit saprašanās memorands un pēc tam ļoti ilgs veids būtu nepieciešams uh, um, Ziemeļjūras tīklā, vai ir citas specifiskas lietas, kuras jūs sacītu, lūk, nākošais mēs to darīsim, jo pagātnē mēs to neveicām. Paldies. Jā, paldies. Tad Adamovičs kungam, tagad jums vārds atbildē. Noslēgumā atbildēt uz visiem jautājumiem simtprocentīgi un ļoti precīzi. Jā, paldies uh, par uh, paketu, ko jūs man nodevāt nu, manās rokās. Paldies uh, arī par jūsu piezīmēm. Mēs jau esam vairākas reizes diskutējuši par šo problēmām. Un būtiskās problēmās mūsu viedokļi nemaz tik ļoti neatšķiras. Es tieši zinu, Turmes kungs, ka tas attiec uz jūsu politisko grupu, tāpat arī uz citām politiskām grupām Eiropas parlamentā. Proti jautājums, ja ir šie atļauju izsniegšanas process, process, un tas rada kaut kādas eh, robežas. Uh, eh, robežas putnu aizsardzības direktīva, tad ir interesanta tēma. Es arī to apzinos, ka ja reizēm ir jādiskutē par nepieciešamo infrastruktūru, lai īstenotu ilgspējīgus mērķus un uh, rodas kaut kādas citas problēmas. Tad uh, reizēm tas tiešām ir sāpīgi to redzēt, jo uh, paskatoties konkrēti projektu, beig beigās taču ir jāpieņem lēmums, jo simtprocentīgu tādu konsensu un simtprocentīgu risinājumu šajos jautājumos nevarēs sasniegt. Ir svarīgi, lai Eiropa diskutētu, jo principā mēs esam gatavi mūsu diferenciētās ilgspējības stratēģijas ietvaros. Tātad šī privātāba no vienas puses, no otras puses uh, enerģētikas jautājumi. Tas kompromiss, kuru es arī labprāt sasniegtu, vajadzētu uzsākt diskusiju par šiem jautājumiem ar ļoti godīgu attieksmi, iesaistot pilsonisko sabiedrību, jo pilsoniskā sabiedrība tā ir pamatots prasības pret politiku, lai tā risinātu šos konfliktus un jautājumus. Tas ir svarīgi. Par visu tehnisko problēmu jautājumu loku, kas uh, varētu sniegt tiešām arī lielu pievienoto vērtību Eiropai. Par to visu vajadzēja diskutēt. Un, īstenībā, jums vajadzēja diskutēt ar komisiju. Vai diskusija jābūt arī padomē, lai izbeigtu šo nacionālo domāšanu šais jautājums, parādiet lielāku gatavību īstenot Eiropas pro pilotprojektus. Tas tādēļ tik svarīgi, jo šeit mēs runājam par projektiem, par ko, uh, kur ir runa par uh, miljoniem, simtiem miljonu investīcijas. Un uh, ka šeit, lai nebūtu. lai būtu nepieciešamās investīcijas, tātad par šo savienojumu starp apvienot karalisti un Nīderlandi. Šis pārvads pats par sevi ir, ar to viss ir kārtībā savā ievadrunā pieminēja to, esmu cieši pārliecināts, ka jautājums par vienotu Eiropas uh, elektrības tirgu, kur uh, arī biržas uh, aspekts, cenu veidošanas aspekti un daudz kas cits spēlēs savu lomu. Mums vajadzētu to panākt, un to būs iespējams izdarīt tikai tad, ja mēs kopīgi varēsim definēt uh, cik liela jēga ir šādai kopīgam enerģijas tīklam. Un tad šis enerģijas pārvaldīgums starp Nīderlandi un uh, apvienoto karalisti šos jautājumus varēs tagad iekļaut šajā kopējā diskusijā. Normāls investors, kas būvē kaut kādu pārvaldīklu, un tagad saka, tagad tur ir trīs līdz četri atšķirīgi uh, elektrības tīklu, tur ir trīs, četras dažādas cenu līmeņi, attīstības mehānismi un tam līdzīgi investors negribēs ķerties klāt tādam uzde uzdevumam. Pirmais punkts. Otrais punkts, ja no otras puses mēs šeit runājam par en Eiropas enerģijas politiku, un ja šī Eiropas enerģētikas politika, un ja mēs gribam tādu konkurētspējīgu tirgu, jo citādi nekādi nebūtu jēga tam visam. Tad es gribētu dot padomu, padomāt arī par Eiropas kritērijiem šādam Eiropas uh, funkcionējošam enerģētikas tīklam. Šāda diskusija īstenībā vēl nav notikusi. Tā ir ekonomiska diskusija, kurai ir jābūt. Bet ja tāda būs, tad varēs arī infrastruktūras projektus arī ekonomiski pavisam savādāk pamatot. Tik tā spontāni atbildi uz jūsu komentāriem. Klandis kungs kungs. Gribētu lūgt izlasīt jums šo vienošanās papīru starp uh, dokumentu starp Eiropas komisiju un Eiropas kabeļražotājiem. Katram projektam ir uh, cita daba, cits veids, cita konfigurācija. To viss nevar tā vienādot un var pateikt, ka kabels ir labs un citas tehniskās iespējas cauruļu pārvācis ir sliks. ja jūs gribat 700 metrus kabeli, tad 26 tonnas caurules vajadzētu transportēt tā vietā, tad jums vajadzēs pamatīgi daudz kravas mašīnas, lai to visu pārvestu. Tas nozīmē, ka kādā dabas aizsardzības, eh, eh, dabas aizsardzības reģionā gribat šādu milzīgu kravu ar kabeļiem, piemēram, aizvest, jums tur tajā dabas aizsardzības zonā, zonā būs jāceļ ceļi, kas tur nav pieļauti. Tas viss ir ziņojumā iekļauts. Projekti ar Eiropas dimensiju, ir e, Eiropas interešu projekti. Kā pārliecināts Eiropietis? Man ir bijušas tādas ļoti dramatiskas diskusijas Eiropā. Uh, kur arī parādīs tieši tie paši jautājumi, kurus jūs pieminējāt. Bieži vien tiek teica, jā, uh, te parādās kaut kāda cilvēka no Briseles un grib pateikt, kur mums būvēt savus strāva, strāvas uh, elektrības tīklus. Es domāju, ka Eiropas ten desmit projekti, Eiropas interešu projekti, Nacionālās valdības komisijas uh, padome par to, tiem jau ir pārskats. Tas nav nekāds izgudrojums, ko mēs Eiropu no Briseles uh, grib uzspiest cilvēkiem Eiropas reģionos. Ja mēs uzsākam šādu diskusiju, tā būs ļoti sarežģīta. Tur būs eh, arī Eiropas šovinisms parādīsies. Un tas ir briesmīgs šovinisms. Bet es vienmēr runāju skaidrus vārdus, kaut arī reizēm pieredze, kas šeit ir bijusi ļoti rūkta. Gribētu ieteikt, pamatoties uz 194. pantu 94. pāns jau nav nekāds vienkārši Eiropas līgums. Tas nav vienkārši jautājums par to, kāds lēmums pieņem komisija vai parlaments, bet tas ir gadiem ilgi strādās pie procesām, proti pie jautājumiem, kur mēs esam Eiropā, kāds ir Eiropas kompetences un kā ir radies šis Eiropas līgums. To cilvēkiem ir jāpaskaidro, ka tas ir arī ieguldījums un ka to ir pieņēmušas nacionālās valdības, jo citādi šis, šis 194. pāns nekad nebūtu pieņemts. Ir jābūt daudz. Uh, vairāk Eiropas paskaidrošanas darbam, kā Eiropas parlaments un Eiropas komisija mm, nevaras vienkārši kaut ko uzspiest, bet varbūt paskaidrot arī no dalību valstu valdību perspektīvas, ka visi šie infrastruktūras projekti ir Eiropas interesēs. Tur daudz kas ir jādara šai sakarā. Jo tikko kā par to runāju, gribētu uh, pastāstīt arī par sevi. Pagājušo gadu es jau teicu, es biju Zātsburgā, tur bija projekts ļoti daudz, tur mēs runājām par pilsoniskās sabiedrības iesaisti, tur bija konkrēti priekšlikumi, par ko tagad Zātsburgā ļoti daudz diskutē. Piemēram, jautājums, kāda loma infrastruktūras projektā ir parlamentam? Vai var būt parlamentam vai reģionāliem parlamentam? Kā reģionālais parlaments? kas uh, saglabā intereses, var arī īstenot šīs intereses. Tur vajag daudz lielāku caurskatāmies. Tur neko nevajag izgudrot no jauna, bet cilvēkiem to var paskaidrot. Tas, kas tagad ir Zātsburgā, tur jau bija kā desmit gadu plānošanas agonija. Pēc manā ziņojumā, tas parā, man ziņojums izraisīja ļoti tāds kontroversāls diskusija, bet tagad mēs runājam viens ar otru, mēs runājam ar uzņēmumiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, mērs runā ar parlamentu, ar uh, federālo zemju vadībām. Uh, ir uzsākts dialogu process. Nākamgad varbūt tas beigsies un cerams, ka būs tāda nesarežģīta procedūra. Jūs manā ziņojumā atradosiet arī status ziņojumu. Katru gadu ceturksni saņem to no Austrijas par īstenošanu, manu ziņojumu īstenošanu un kas tieši Austrijā notiek uz vietas un kā visus šos projektus var virzīt uz priekšu kā runāt ar pašvaldībām, kā runāt ar cilvēkiem kā piemēram ir kompensācijas regulējums, kā to visu atbalstīt politiski, virziet uz priekšu un kā to paskaidrot cilvēkiem. Mums to neko nevajag izgudrot no jauna, bet padomāt par to, ko mēs visi šeit kopā varam paskaidrot. Manuprāt, šis jautājums ļoti būtisks. Man iztēroja kungs. Tā kā, tā kā futbola spēlētājs, vai jūs esat radinieks tam futbola spēlētājiem? Jā, es neesmu tik labs futbolā, arī mēģinu spēlēt, bet tik labs neesmu, kā mans vārda brālis. Jā, viņi arī pelna vairāk futbolisti. Labi. Patiešām mums ir problēma, ka ļoti daudzas uh, nacionālie projekti ir uh, jūras uh, offshore projekti, un, uh, bet mums ir tāda, tāda, mums vajadzētu tādu Eiropas tīklu konfig, uh, konfigurāciju, Baltijas jūra, Ziemeļjūra, tad šīs desmit Ziemeļjūras valstis ir uzsākušas darbu, arī investīcijas, kas tagad būs ar tām viss ir kārtībā, bet tas tās nacionāls fokus, jo principā elektrība um, nāk no, šī, no, šīs, no šī tīkla nacionālajos tīklos. Mums ir vajadzīga Eiropas tīkla ideja un Eiropas tīkla modelis citiem iemeslu dēļ. Es jau pirms tam to pieminēju, ka mums ir milzīgi potenciāli Ziemē jūrā un Baltijas jūrā. Tur viss ir kārtībā, bet uh, mums ir balansa spēka problēma. Kā apieties ar problēmu, ja vējš nepūš tik stipri, bet klientiem Eiropā vajadzīga elektrība. Tas nozīmē, mums daudz e, interesīvāk ir, ir jāpadomā, kas ir šis balans, e, tehniskā nozīme, ja jūs, kā jūs gribat šo komersējošo strāvu elektrību, vai no e, ūdens, hesiem, vai no kaut kā cita, un kā piegādāt elektrību, lai nodrošinātu piegādi. Tādēļ mums ir vajadzīga daudz e, spēcīgāka Eiropas pieeja, un tādēļ uzņēmumiem, un gribētu arī pie šī Krigers flak pieminēt, uh, un uh, Holas kundzes pieminēto attiecībā uz tiem projektiem, kas tagad notiek. Viņiem vajadzētu būt uh, tehniski savietojamiem un iespēja tehniski pielāgot to vēlākiem tīkliem ar Eiropas struktūrām, kā esošos tīklus sasaistīt ar nākotnes tīkliem. Tādēļ Dānija un Vācija ir šie pārvades tīkli, un sadarbība ar investoriem šeit notiek. Tas viss ir ļoti labi un jauki, aprakstīšu to netehniskā veidā. Ir vajadzīgi sasaistes punkti šajā Vācijas Dānijas projektā, šajā Krigers flak projektā, lai e, Zviedrija cerams mainīs savu nostāju. Un šeit ir Eiropas nepieciešamība darboties gan tehniski, gan politiski, gan regulātoriski. Paldies priekšādātāji. Jā, paldies Abramovičs kungam par izklāstu. Un jūs jau ievērojāt, ka veids, un precizitāte, kas bija raksturīga jūsu izklāstā. Jūs arī nosaucāt problēmas skaidrā vārdā. Tas ir ļoti pozitīvi, tas mums palīdzēs. Sirsnīgi pateicos, vēlu jums nākotnes darbam visu labāko un esmu pārliecināts, ka ja mēs eh, satiksimies dažādās institucionālās ietvaros, tas būs ļoti jauki. Paldies, paldies arī tūkiem, kas drusku uh, ilgāk pastrādāja jums. Paldies, slēdzam sanāksmi.